So, colleagues, let... Kolēģi, sāksim darbu. Ķersimies pie mūsu komitejas sanāksmes parastajā formātā. Sākumā iepazīstināšu jūs ar koordinātoru sanāksmes rezultātiem. Zinu, ka jāatkārtošos, bet nākas man to darīt. Tad, nu, piesprādzējieties un saņemieties un noklausieties. Visi pieprasījumi attiecībā uz janvāra, februāra komitejas sanāksmēm tikuši ņemti vērā. Ar, būs piemērot steidzamības procedūra 960 petīcijai par E iepirkšanās centra būvniecību Milānā, un tas tiks skatīts steidzamības kārtā. Ikata ziņojums no 2018. gada. Koordinātori šeit pieņēma zināšanai lēmumu, kas tika apstiprināts jau rakstiskajā procedūrā, tas tīri apstiprināts tika un attiecībās atlikušiem mēnešiem plānošana. Pieņemām zināšanai visus lūgumus, koordinātori gan vienojās, ka lēmumi par atlikušajiem jautājumiem darba kārtībā tiks pieņemti atsevišķi atbilstoši parastajai procedūrai. Sekretariātam tika piešķirts mandāts pieņemt tātad. Tā, apkopot visus lūgumrakstus un sagatavot informāciju uz nākamo da, mūsu darba grupas sanāksmi, kad potenciāli mēs varētu šo atlikšanu izlemt. Par rekomendācijām tās tika pieņemtas manis piedāvātajā formātā 527, 534 un 575 lūgumrakstiem no 2018. gada. Lūgumraksts 547 un 5. 5, 8 tās būs atvērtas vēl aizvien. Tur tiks veikts tālākās darbības, un 5, 2, 6 lūguma raksts tika uh, atzīts par pieņemamu un tika slēgts. B jautājumi. Tur divi lūgumrakti tika slēgti, un vesela virkne lūgumrakstu tiks saglabāti atvērti, un tiem būs pienācīgas tālākās darbības par faktu konstatācijas uh, vizītēm un uzklausīšanām pieņemām zināšanai Valedoras uh, ap, tātad, apmeklētāju sarakstu un plāns kopā ar NV un ITRE organizēt uh, publisku uzklausīšanu par noliegumu klimatu pārmaiņu jomā. Koordinātori tika aicināti sniegt informāciju par Eiropas revīzijas palātas programmu 2020 ar termiņu pieteikumiem um, līdz 16. janvārim tika iesniegta vesela virkni dokumentu informācijai. ETP sadaļā citi jautājumi mūs informē par vēlmi organizēt faktu konstatācijas vizīti uz Basku zemi saistībā ar 1526 uh, mm, lūgumrakstu saistībā ar neatklātajām slepkavībām. Viņa vēlējās, lai tas tiktu iekļauts uh, darba kārtībā, to arī izdarījām. Uh, Un nu pienācis brīdis, pēdējais brīdis sveikt Līnu Vasiljuti un Dženiferu Alsopu. Viņas mūs iepazīstinās ar 2018. gada pētījumu pielāgots mērķim, atbalstīšanas direktīvu un krimināla atbildības noteikšanu par humanās palīdzības sniegšanu neatbilstīgiem migrantiem. Man ir liels prieks dot jums vārdu. 20 minūtes abām kopā. Ja pareizi atceros, tad jums arī PowerPoint prezentācija viss jau kārtībā uz ekrāniem, tad, nu, slēdzam iekšā. Lūdzu. Uh, so much and thank you for Paldies un paldies uh, komitējai par to, ka ir pasūtīts šis pētījums. Tad, tad um, mums arī ir interesanti apskatīt šos jautājumus detalizētāk ko mēs esam atklājuši šajā pētījumā, ka e, solidaritātes kriminalizācija nav notikusi legālā un politiskā vakumā, ir um, tātad e, konteksts, kurā notiek e, šī Eh, migrantu eh, palīgu eh, darbību kriminalizāciju. Tātad pirmkārt nav skaidrs Eiropas likumos, kas ir noziegums un kas nav. Otrakārt, cīņai pret cilvēku kontrabandu ir steidzams raksturs, un tur tiek eh, iesaistītas gan migrācijas kontrolas struktūras, gan krimināla tiesa, gan arī eh, bruņoties spēki. Ja eh, migrantu kontrabanda ir noziegums, tad tas būtu jāskata parastajā krimināla procesā. Tālāk ir tāda vienpusēja pieeja, nav Eiropas līmeņa risinājuma. Uh, Eh, un eh, ir tendence tā kā problēma, problēma neizdodas atrisināt, tad eh, atbildība tiek nodota sabiedrībai un citām dalību valstīm vai trešajām valstīm, nu, un pārsakot institūcijas tad nonāk grēkāža lomā. Nu, par visiem šiem faktoriem pirmais faktors ir juridiskās neskaidrības. Mēs apskatīsim uh, sīkāk veicinātāju pakotni nu, un mēģināsim noskaidrot, kas ir noziedzīgs un kas nav. Pašā pantā ir teikts, ka jebkura persona, kas ar nolūku palīdz personai, kas nav dalība valsts piederīgā, pārkāpj valsts likumus un var eh, tikt eh, vajāta par migrantu kontrabandu. Bez eh, tālāku, ehm, tālāka pierādījumi par to, ka šai personai ir finanses vai materiāls labums, kā to nosaka ANO protokols pret migrantu kontrabandu. Uh, Mēs esam eh, skaidri noteikuši, ka migrantu kontrabanda ir noziegums tad, kad eh, tas tiek izdarīts finanšu vai materiālā labuma iegūšanas dēļ. Tomēr Eiropas Savienība un dažas dalību valstis ir uzskatījušas citādi. Pat tad, kad nav iegūmu no šī, šīs darbības, tad darbība joprojām ir arī tādā gadījumā kriminalizēta. Un tikai četras dalībvalstis no 28 prasa pierādīt, eh, ka kontrabandists ir saņēmis eh, naudu vai samaksu vai kādus pakalpojumus un ieguvis labumu no kontrabandas. Un šīs četras valstis ir Vācija, Īrija, Luksemburga un Portugāle kas atbilst ANO standartiem savās darbībās. Tad ir vēl viens noteikums, kas ir noziegums uh, attiecībā uz uh, cilvēka uzturēšanos. Tātad ir jābūt uh, finanšu ieguvumam, uh, Ja e, cilvēks e, palīdz e, migrantam dzīvot dalību valstī, un jautājums ir par to, kas ir tranzīta migranti, kas ir iedzīvotāji un ar ko atšķiras šīs grupas. Tā kā tiek prasīts pierādīt finanšu iegūmu, uh, Eh, tomēr 13 eh, no 28 dalību valstīm neprasa eh, pierādīt šo materiālo iegūmu, lai sākt vajāšanu par noziegumu. Un pēdējais un visinteresantākais ir, vai Eh, humanitārā palīdzība ir vai nav atbrīvota. Nu, veicināšanas paketē ir teikts, ka dalībvalsts ziņā ir nolēmt, vai humanā palīdzība tiek kriminalizēta vai nē. Tad mēs redzam, ka arī um, ANO vadlīnijas e, par migrantu kontrabandu nosaka, ka dalību valstīm nav prasīts kriminalizēt e, grupas, kas e, pārvadā migrantus labdarības vai altruistiskos mērķos. Un kāpēc ir prasīts, lai būtu materiāls labums šiem migrantu kontrabandistiem, lai to atzītu par noziegumu. Mēs redzam, ka ir eh, izņēmumi, kas ir sastopami Beļģijā, Grieķijā, Spānijā, Somijā, Itālijā, Maltā un apvienotajā karalistē. Tomēr eh, šie atbrīvojumi nav obligāti. Otrakārt, eh, neatbrīvo gadījumos, kad ir runa par uzturēšanos vai dzīvošanu valstī. Un e, izņēmumi ir ļoti mm, ierobežoti. Runa tikai par e, slīkstošo glābšanu jūrā, kas ir prasīta starptautiskajās jūras tiesībās. E, tad, tad nu, ir jāglābj cilvēks, kad viņš ir nonācis briesmās, nu, piemēram, viņš var noslīgt jūrā. Un beidzot, dažās valstīs um, ir formālas, um, formāli atbrīvojumi, tomēr notiek vajāšana neskatoties uz uh, šiem uh, Eh, atbrīvojumiem. Nu, jautājums ir, cik efektīvi tie ir un kā praksē panākt, lai tie tiek ievēroti. Nu, es domāju, ka kas notiek eh, Eiropā, nu, mana kolēģi pēc tam turpinās. Eh, vēl viens jautājums ir minēts, ka nav skaidrs Eiropas Savienībā vai ir grūti atrast definīciju, kas ir uh, Eh, humānā palīdzība. Tomēr eh, ir ļoti skaidra definīcija, kas ir humānā palīdzība. Tātad humānā palīdzība notiek ar mērķi Um, ārkārtas situācijās glābt uh, dzīvību, samazināt uh, cilvēku ciešanas un saglabāt cilvēka cieņu. Ja uh, valdības vai vietēja citas puses nevēlas vai negrib vai netiek galā ar situāciju. Tātad runa ir par krīzes situācijām Grieķijā un Itālijā. Uh, Nu, mēs varētu arī iedvesmoties no šīs definīcijas. Eh, tāpat arī ANO eh, deklarācija par cilvēktiesību aizstāvēšanu 12. pāns ir ļoti skaidrs, ka eh, sabiedrībām un pilsoņi var mierīgi un legāli uzstāties pret valsts politiku ja valsts politika apdraud citu tiesības. Tātad, kad eh, sabiedrības pārstāvji eh, mēģināja, mēģina panākt, lai tiek ievērotas eh, pamattiesības, kas ir noteikts hartā, tad viņi ir uzskatāmi par cilvēktiesību aizstāvjiem. Un um, nu, pat jā, reizēm tas ir uh, konfliktā ar uh, migrāciju politiku vai valsts politiku, kas var būt ierobežot, ierobežojoša. Jautājums ir, vai mums vajadzēs drīz uh, izveidot savu Saharau balvu Eiropas Savienības iekšienē, tiem, kas uh, veicina cilvēktiesības uh, savienības iekšienē. Mēs uh, esam veicinājuši cilvēktiesību izplatīšanu ārpus Eiropas Savienības, bet tagad ir jāskatās arī, kas notiek pašā Savienībā. Paldies! Nu, kāpēc šis pētījums ir papildināts tagad? Daļai tāpēc, ka Eh, notiek eh, ātra attīstība no 15. un 16. gada. Un tātad vērtējums apskata mūsu iepriekšējo pētījumu par to, kas eh, tiks darīts, tad runājot par humanās palīdzības kriminalizāciju. Um, un uh, Eiropas uh, pilsoņu pamatiesībām uh, un arī migrantu un bēgļu glābšanu. Um, Līna jau minēja dažus jautājumus, ka nav juridiskās skaidrības un arī dažādi tiek ieviesti šie standarti dažādās valstīs un ir nesamērīgi smagi sodi. Nu, mēs um, redzam, ka nav ņemti vērā visi mūsu iesniegtie fakti un arī pētnieki un sabiedrības pārstāvji ir iesnieguši datus, nu tie nav ņemti eh, vērā, nu tas mūs eh, pilnīgi neapmierina šeit. Tāpēc es gribētu arī papildināt šo pētījumu un skatīt eh, minētos pierādījumus vēlreiz tad ir novērojama kriminalizācijas izplatīšanās Eiropas Savienības dalību valstīs. Mēs arī novērojam šo parasto dinamiku. Tātad, ja kaut kas sākas eh, kā aizdomas, piemēram, Itālijā bija runa par Itālijas nevalstiskajām organizācijām, Un e, šīm sarunām tālāk sekoja pasākumi pret nevalstiskajām organizācijām. Tātad nu, tika noteiktas prasības, kā viņiem jārīkojas. Nu, arī e, cilvēktiesība aizstāvji tika iebiedēti un vajāti. Dažos gadījumos ir notikusi kuģu konfiskācija, piemēram, Vācu organizācijai e, Lībijas krasta apsardze konfiscēja kuģi, um, jo um, rīkojoties pēc citu dalību valstu gribas, kas finansē šīs operācijas, un um, tad notiek arī vajāšanas. Eiropas komisija ir mums teikusi, ka mums nav vajadzīgo datu, lai noteiktu, vai ir vai nav šie cilvēktiesība aizstāvi nonākuši cietumā. Un nu, mums ir svarīgi um, ka juridiskais un fisk, juridiskā un fiskālā vajāšana uh, Eh, nu, nav tikai par formālajām apsūdzībām vien. Tātad, nu, piemēram, šis, eh, šī salama Aladina lieta no Humanity grupas, eh, viņš tika arestēts ehm, attiecībā sakarā ar savām glābšanas operācijām, tātad viņu ieslodzīja un aizliedza viņam atstāt Grieķijas teritoriju Tātad nu, viņā pamatiesības, kā Eiropas uh, Savienības pilsoņu tiesības, tika uh, ierobežotas, uh, nu, lai gan viņš uh, netika gal galā notiesāts. Nu, te gribētu uzsvērt, ka mm, šī dinamika ir uh, plašāka nekā vienkārši statistikas dati. Uh, un um, redzam, ka uh, cilvēktiesība aizstāvi tiek vajāt arī citās valstīs. Vēl es gribēju uzsvērt to, ka mēs runājam ne tikai par meklēšanu un glābšanu jūrā, uh, kas ir uh, svarīgi, tad, tad vidusjūra ir pati bīstamākā jūra. Uh, pasaulē, bet mēs redzam, ka notiek arī vajāšana, iebiedēšana un kriminalizācija, piemēram, uz robežām vai pilsētās. Tātad, nu, teiksim, Brīselē tiek eh, traucētas pagaidu nometnes, eh, konfiscēti guļamaisi, ko mm, piegādā brīvprātīga un ir pretrunīga vienošanās par to, lai ieviestu jaunas eh, iespējas eh, pārbaudīt cilvēku mājus, eh, lai pārbaudītu, vai tur nav nelegālo migrantu. Ehm, tātad, ja jūs esat viens no 37,500 cilvēku, kas, um, kurus interesē palīdzība migrantiem pilsētā. Nu, tiek uh, uzskatīts, ja jūs uzaicināt šo migrantu uz mājām, nu, ļaujat palikt pa nakti, tas ir noziegums jau. Es jau minēju arī juridisko un finanšu raksturu vajāšanu, piemēram, Ungārijā ir redzams, ka pakāpeniski situācija kļūst sliktāka 2013. gadā. Tika jau radītas aizdomas pret nevalstiskajām organizācijām. Lūk, viņi ir trojas zirgs, kas ieved šos migrantus 2015. gadā. Tika ieviests jau likums, tika pastiprināti sodi. Tad 17. gadā bija konkrēts likums pret nevalstiskajām organizācijām, kas saņem ārvalstu finansējumu, un 18. gadā e, situācija attīstas vēl tālāk. Tātad e, um, 25% nodoklis NVO, kuras atbalstā migrantus. Tātad um, tie, kas saņem naudu no Eiropas migrācijas fonda, tagad ir spiesti pakļaut, nodot savus finanses eh, valdībai, kas Eiropā nav ilgu laiku noticis. Te nav, te vēl ir eh, situācija arī par to, ka glābēju kuģis eh, tiek uh, netiek ielaists ostām, tagad viņas apsūdz par to, ka viņi izmet jūrā atkritumus. Tā tad nu, ir apsūdzības pret uh, humanās palīdzības uh, grupām, ka viņas uh, pārkāpja likumu un arī veselības uh, noteikumus. Tātad Itālijā uh, kuģis Juventus tika sagrābts uh, pēc apsūdzības organizētajā noziedzībā, kas arī nav pierādīts. Uh, Nu, mēs zinām, ka Eiropas komisija uzsver, ka eh, bojā gājušo skaits absolūtos skaitļos ir samazinājies, bet eh, ja jūs mēģināt eh, šķērsot jūru, tad, tad nu, tagad ir iespēja vienam no 18 migrantiem noslīgt. Ir iespēja, ka viņš noslīgs Un um, nu, tie ir dati, un arī uh, glābšanas kuģu darbība tiek traucēta. Nu, Eiropas Savienība uh, mobilizē pilsoņus, uh, ļoti daudz pilsoņu. Tad ir tikai dažas organizācijas, kas atbalsta um, cilvēku tiesības, tad, tad eh, ir eh, runātāji, kas pārstāv eh, augošu pilsoņu kustību, kurus uztrauc viņu pašu pamattiesības, jo te nav runa tikai par migrantiem un bēgļiem, te ir runas arī, runa arī par mūsu mm, tiesībām. Nu, ja tas mm, mums neizdosies, tad nu, pirmkārt eh, resursi tiks izšķērdēti, nebūs cīņas pret eh, noziegumiem, kas tiešām nodara kaitējumu. Tātad mums vajadzētu tiešām vajāt bīstams noziedzniekus, nevis šīs nevalstiskās organizācijas. Nu, agrāk bija runa par uzticību Eiropas Savienībai un tās institūcijām. Mm, te ir runa arī par to, lai Eiropas Savienība būtu spējīga uzturēt likuma vāru. Tā tad došu vārdu tagad Līnai, lai viņa iepazīstina ar rekomendācijām. Paldies, nu pirmā rekomendācija, kas nebūtu jākriminalizē. Un mēs redzam, ka ir jāatbrīvo humanā palīdzība no kriminalizācijas tieši tāpat kā Um, arī um, šie kontrabandas upuri, viņu darbība netiek kriminalizēta. Nu, sabiedrība, kas solidarizējas ar uh, bēgļiem un migrantiem, un arī paši bēgļi un migranti būtu jāatbrīvo no kriminalizācijas. Pētījumā ir uh, dati, ka uh, tiek vajāti šie aktīvisti un ka viņi tiek arī notiesāti. Mums ir jāuzrauga, kā notiek ieviešana, jo nepietiek ar to, ka norma ir ierakstīta likumā. Mēs dzirdējām jau tiesību sardzes uzstāšanos. Tā tad ir eh, gadījums, kad Eiropas nauda tiek eh, iztērēta eh, pret kontrabandas operācijām, Tātad, eh, kā tas izskatās un kas tiek reāli darīts, vai eh, noziedzīgās grupas tiek iznīcināts, kāds ir rezultāts, eh, vai noziegums samazinās no šīm darbībām. Nu, arī mm, ir jautājums, ko ir panākušas operācijas pret migrantu pārvadāšanu. Tālāk neatkarīga uzraudzība. Uh, lai pārliecinātos, vai nav robežu starp eh, pilsoniskās sabiedrības mandātu un robežu eh, kontrolas eh, mandātu un kāds ir mandāts kriminālu vajāšanas iestādēm. Un būtu vajadzīga arī rokas grāmata, kā lietot šos noteikumus būtu jābūt neatkarīgai uzraudzībai. Notiek kriminalizācija, tātad nu, ir politiskas lietas arī, piemēram, ar kuģi akvārijus. Nu, varbūt Eiropas parlaments varētu te izdarīt pētījums līdzīgi kā par šiem cip cietumiem, nu, lai pārbaudītu, vai bija vai nebija iemesli uh, vajāt akvārijus un citus kuģus un apsūdzēt viņus migrantu kontrabandā vai atkritumu izgāšanā. Un nu, tad vēl ir trešā rekomendācija atgriezties pie ilgtermiņa pieejas migrācijas un patvērumu jautājumos un atkal runājot par humanajām vīzām kuras jau iesaka Eiropas parlaments, lai varētu legāli iebraukt Eiropas Savienībā, un arī būtu jābūt meklēšanas un glābšanas eh, misijai. Un ir runāts sakarā robežsārdzi un krastā apsārdzi, tātad nu, profesionālie uh, krastā sargi glābj šos cilvēkus, bet nu, jautājums tad ir tālāk, ko darīt ar šiem izglābtajiem cilvēkiem, kur viņi tiek izlaisti krastā, kurš atbild par viņu um, pieteikumiem uz patvērumu. Mēs uh, iesakām, ka visi cilvēki, kas tiek izglābti šajās glābšanas misijās, uh, saņem uh, um, tad, uh, tad tiek pakļaut tādai kārtībai, ka viņi ir obligāti jāpārvieto. Paldies! Un... Paldies! Pirmais jautājums pirms dodam vārdu komisijai būtu, kas tad ir cilvēcība, kas mūsdienās ir humanitārās vērtības? Manuprāt, šis vārds ir zaudējis savu vērtību, ja mēs pieļaujam šādu situāciju. Uh, Situācija šaušalīga. Un viena lieta ir pilnīgi skaidra. Mūsu bērni un mazbērni vainos mūs, kā atsevišķus cilvēkus, kā iestādes, kā dalībvalstis, kā atsevišķus personas ierēģņus. Ko jūs darījāt, lai šo situāciju nepieļautu? Vainos mani un jūs un visus pārējos šaušalīga situācija tiešām šajā komitejas zālē, un man ir milzīgs kauns, ka tas ir tas, kas notiek dalību valstīs. Šobrīd lasu rakstu, kamēr jūs klausījos par to, kas vakardien notika Itālijā. Šokējoša šī situācija par to, ka ārsti bez robežām, viņi, viņa darbs uh, tiek apdraudēts, glābjot cilvēkus. Un Salvīni pats roku un saka, es lepojos ar to, ko es daru, es slēdzu ostas. Mirstības rādītāji pieaug, ir bijusi vesela virkne uzbrukumu, kas kriminalizē humanitāro darbu jūrā. Beigās jāsaka tiešām secinājums, ka cilvēcība ir zaudējusi savu jēgu un nozīmi. Un ar šiem vārdiem gribu dot vārdu komisijai. Kā jūs varat aizstāvēt notiekošo? Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu pateikties abām pētniecēm par visaptvarošo prezentāciju. Saturu nekomentēšu, jo mēs to saņēmām tikai šodien. Bet, ja drīkst, sniegšu savus sākotnēju rakstura komentārus. Pirmkārt, tāds pats par sevi saprotams komentārs ļoti būtisks šāds pienesums, jo tas sasaucas ar mūsu esošajām pārdomām, un tas sasaucas ar to, ko mēs aicinām paveikt refit ietvaros, ko jūs arī minējāt. Tā tad ideja par to, ka trūkst pierādījumu mums strādājot pie likumdošanas aktiem, tātad pie šī uh, veicinātāju pak pakotnes. Atzīmēju, ka varam vienoties un piekrītam uh, vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, arī jūs priekšsēdētājs to jau atsaucāties. Konceptuāla skaidrība, kas ir nepieciešama, uh, attiecībā uz to, kas tad ir īsti kontrabanda, kas ir uz humanitārā palīdzība un tā tālāk. Un es tiešām ceru un ticu, ka šī aktualizācija sniegs skaidrību, kas ir nosirds tiešām nepieciešama visām iesaistītajām pusēm. Un man prieks arī atzīmēt, ka jūs pieminējāt humanitārās klauzulas, kas vēl aizvien ir atrodamas dažās dalībvalstīs, kā arī mēs to ziņojumā bijām iekļāvuši. Un vēl aizvien ir vajāšana un um, apsūdzību gadījumi arī šajās dalībvalstīs vēl aizvien novērojami. Tas arī bija viens no elementiem, kas mums lika domāt par to, vai tiesība instrumenti ir tie, kam uh, ļaus, kas ļaus mums izvairīties no šādas nepamatotas uh, krimināla vajāšanas? Atbildi ir nē. Un gribētu jums arī vēlreiz pateikties par to, ka konceptuāli mēģinat nodrošināt skaidrību. Jā, mums ir pastāvīgi pašiem sev jāatgādina, ka jautājums par humanitāro palīdzību nav saistīts tikai par glābšanas, meklēšanas glābšanas operācijām jūrā. Tas ir tas, par ko mēs biežāk runājam, jo tas ir tas, ko redzam mēdījos un šokējošā situācija, bet situācijas ir ļoti dažādas. Un tā, uz tām attiec ļoti dažādi tiesiskie satvari. Un nobeigumā mans pēdējais komentārs līdzīgi, uz līdzīgas nots nedaudz komentēt to, kas notiek šobrīd, ko mēs redzam mēdījos. Arī tas ir vēl viens pierādījums. Nu, es nelemšu, nespriedīšu tagad pamatoti vai nepamatot, tur notiek krimināla vajāšana, bet var izmantot arī citus instrumentus, lai vajātu tā teikt šos NVO. Un šādos gadījumos mēs nerunājam par kontrabandu tātad kontrabandas likumiem, bet pret atkritumu likumdošanu. Tātad jautājums ir krietni plašāks nekā kontrabanda vai veicinātāju pakotne. Un tas ir arī krietni plašāks nekā konkrētais šis likumdošanas aspekts un potenciālā pārskatīšana, ko, ko varētu mainīt. Paldies! Tiem no jums, kas varbūt neatcerās, gribētu atgādināt, ka mēs pasūtījām sākotnējo pētījumu 2016. gadā. Pēc tam komisija veica refitu direktīvai šo izvērtējumu, bet izlēma uz brīdi to negrozīt. Nu, svarīgākais jautājums ir, kādēļ, kādēļ neskatīt detaļas, pārliecināties, ka ir tiesiskā noteiktība un nodrošināt, ka tiesība akts atbilst savam mērķim. Tas ir tas svarīgākais jautājums, un uz to atbildi no komisijas vēl neesmu saņēmis. Šādā kontekstā mēs vēlreiz vērsāmies pie C politikas departamenta aktualizēt pētījumu, un tagad pateicoties pētniekiem mums ir papildus munīcija aicināt komisiju rīkoties atbilstoši nepieciešamajam veikt reformas, aktualizāciju un panākt, ka a, atvieglošanas direktīva darbojas. A, tā, tā. Liels paldies par jaunāko informāciju. Kā jūs norādījāt, Arī es tiešām uzskatu, ka daudz šajā telpā un arī es, es būtu notiesāta par to, ka esmu palīdzējis cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās, sniedzot uh, uh cilvēkiem, izmitinot tos. Nu, tas notika pirms uh, vairākiem gadiem, tagad varat nesaukt policiju, bet varu tikai teikt, ka kas tad mēs esam, cilvēki vai par robotiem jau esam kļuvuši. Ļoti labs jautājums, Margaret, lūdzu. Man jādodas prom, man ir apmeklētāja grupa pēc desmit minūtēm. Sākumā gribētu paldies, paldies arī jums, Cecīlija, par to, ka skaidru valodu runājat. Dāņu un Zviedru valodā ir šāds teiciens. Ļoti smieklīgs un uh, Bet ir cilvēki, kas nesaredz šo būtību, kas uzskata, ka mēs to varam visu uzrakstīt uz papīra. Tas nav iespējams. Ir jāsako vērtībām, jāsako sirdī, tad jūs uzņematies risku. Un jā, reizēm uh, var tas novest pie nepatīkamām sakām. Jūras likumdošana, tur viss ir skaidrs, tad, kad bija jauna mācījos, uzzināju, ka visi kuģi, visiem kuģiem ir pienākums palīdzēt cilvēkiem, ja tas ir nepieciešams. Ļoti sen es to iemācījos. Esmu no Dānijas. Tad, kad uh, tika glābti cilvēki jūrā, kas uh, devās uz Zviedriju, ebreji, uh, šie zvejnieki nopelnīja ļoti daudz naudas. Es jau nesaku, ka viņi slikti rīkojās, bet nu, dārgs bija pasākums iegūt atrast šīs uh, zvejnieku laivas, lai nonāktu Zviedrijā. Un mēs lepojamies ar to, ko paveicām savulaik. Ne, neviens nekad netika vainots kontrabandā cilvēku. Tādēļ, jā, atkarīgs no kuras puses mēs skatāmies. Cecīlija, viena lieta es gribētu teikt, manuprāt, to vajadzētu iekļaut. Es uh, itāļus par neko nevainoju, neattaisnoju, bet solidaritātes trūkums Eiropā, nu, ceru, ka izdosies izskatīt šo ziņojumu padomē par solidaritāti Dublins kontekstā, un šis solidaritātes trūkums ko izrāda pārējie visi, nu varbūt ne visi, bet nu vismaz mana valsts uzņemties savu pienācīgo lomu Nedrīkstam par to aizmirst. Tas, kā visi tagad uzvedas, ļoti nepatīkam, bet jārunā skaidra valoda. Un jāuzstāj to, uz to, lai pamatiesības, pamatvērtības Eiropā nepieļautu to, ka zaudējam šo humāno perspektīvu. Paldies, Margaret! Paldies arī jums abām! Būs visi iemesli atkārtot pie jums vērsties drīz. Liels paldies! Tagad man šķiet, ka ir jāslēdz šī sanāksmes daļa un jāpāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Bet ielposim dziļi. Esmu šokēta. Šokēta par tām lietām, uz ko jūs norādījāt. Eiropā redzam, ka ir zināmas valsts, kas piedalās tagad uh, konkurencē, kura būs pati sliktākā. Nu, es ceru, ka līdz iestādēm šāda tendence nenonāks. Un pārējiem pie dar nākamā darba kārtības punkta logumraksts 1247 par to pašu jautājumu. Paula Šmit-Poras ir ieradusies pie mums lūgumrakstiesniedzēji. Man prieks jūs sveikt mūsu komitejā. Aicinu jūs izteikties 5 minūtes, lūdzu. Liels paldies! Paldies, Vikstrāms kundze, ka uzņemat mani atkārtot šeit. Liels paldies uh, Lūgunvastu komiteju par to, ko arī skatāt šo jautājumu. Es neesmu šeit šodien ieradusies ar saviem trim spāņu ugunsdzēsējiem. Viņi, viņi tika atklāti par uh, nevainīgiem, paldies Dievam. Bet es gribu pievērst jūsu uzmanību Sara Mardīnī un Šona Bainderu uzmanībai uh, situācijai. Viņi šobrīd atrodas Grieķijā augsta. Uh, drošības tipa cietumā, apsūdzēti tieši par to pašu, par cilvēku kontrabandu. Tie ir humanitārie darbinieki. Viena no viņiem māsa ir uh, ANO labās gribas sūtne, ļoti labi pazīstama. Un apsūdzības kļūst aizvien nopietnākas. Tas nozīmē, ka arī šī problēma tikai sāsinās. Labprāt, šobrīd uh, ieslēgtu prezentāciju iespējams. My intervention I hope these minutes don't count. Ceru, ka man nenoskaitīsiet šo laiku nost no manas prezentācijas. Četras vien atlikušas, es ļoti atvainojos, ja runāšu ļoti ātri. Um, Now, are we the committee fit? Nu, mēs kā komiteja šodien varam darboties pienācīgi. Do you think you could start? Probably. Vai varbūt varat sākt? Jā, bet visiem pārējiem būtu ļoti vērtīgi tomēr redzēt manas prezentācijas saturu. Cik ilgs laiks būs nepieciešams tehniķiem? Okay. Sorry. Es ļoti atvainojos. Meanwhile. Labi, pārējā laikā vai jūs varētu vēlreiz nosaukt Sāra Mardīni, Sīrijas bēgle? un viņa kļuva ļoti slavena pirms dažiem gadiem, jo viņa peldēja, bet viņas māsa no Turcijas uz Grieķiju bija laivā ar cilvēkiem, tātad potenciāli Sīrijas bēgļiem, un laiva salūza. 17 cilvēki gāja bojā, jo neviens nezināja, kā nemācēja peldēt. Divi bija profesionāli peldētāji. Viņa pat piedalījās Olimpiskajās spēlēs. Viņa astoņas stund, stundas peldēja, manuprāt, stumjot šo uh, laivu uz Grieķijas krastiem. Viņi kļuva tiešām ļoti slaveni. Viens no viņiem, kā jau minēju, kļuva par uh, labās gribas sūtni ANO. Viņas abas ir piedalījušās uh, bēgļu komandā Olimpiskajās spēlēs ļoti aktīvi iesaistās humanitārajā krīzē Grieķijā, un tagad viņas tiek apsūdzētas par cilvēku kontrabandu un, manuprāt, vairāk nekā 50 gadi cietumā draudu. Augsta drošības tipa cietumā apsūdzības pasliktinās, kļūst aizvien smagākas, jo finansējums, ko saņem NVO no privātiem donoriem, tiek uzskatīts par finanšu ieguvumu un ir septiņi humanitārie darbinieki, kas šeit ir iesaistīti. Un situācija ir vēl krietni dramatiskāka nekā trim spāņu ugunsdzēsējiem. Situācija kļūst aizvien smagāka. Humanitārajiem darbiniekiem, profesionāļiem un arī Eiropas pilsoņiem, kas neizrāda solidaritāti migrantiem, regulāriem vai neregulāriem, vienalga. Cilvēkiem jāpalīdz cilvēkiem krīzes brīžos. Situācija kļūst aizvien sarežģītāka. Apsūdzības kļūst krietni smagākas, dramatiskākas. Tā ir pirmstiesas aizturēšanas iestāde, viņas šobrīd nogaida tiesu Grieķijā. Vai jūs lūdzu varētu pierakstīt vārdus, tātad, un kā, kurā cietumā viņi atrodas, kopš kura brīža un visus šos detaļus, un lūdzu pierakst, nododiet man šo informāciju pēc tam. Sara Martīnī, Sean Binder. Bet viņi nav vienīgie. Gribētu uzzināt, kas tas ir par cietumu un varbūt pat uz turieni aizbraukt. Vai darbosies prezentācija? Tikai pieci slaidi, jo man bija tikai piecas minūtes. Bet es domāju, ka tie būs ļoti vērtīgi tiem, kas piedalās šodien sanāksmē, lai saprastu, kas notiek tiesas zālēs. There is obviously a technical problem. Šķiet ir tehniska problēma, nav iespējams. Jūs ļoti veiksmīgi spējat ļoti skaidri runāt, tādēļ lūdzu. Ja man ir cerība, ka kaut ko salabos, tad es varbūt nogaidītu, bet laika nav. Bez prezentācijas būs krietni sarežģītāk. Tas, ko gribēju pateikt, un es savu prezentāciju jums ar prieku arī nosūtīšu, lai visu to varētu iegūt. Tā man pat nav šeit priekšā uz galda, bet nu, pēc idejas seko, situācija sekojoša. Tas svarīgākais bija tas, ka šo divu gadu laikā daudz kas ir noticis, daudz kas ir attīstījies. Refits, ko veica komisija, šī atkārtotā pārbauda ir ļoti skumjiem rezultātiem, jo tas, ko viņi uh, norādīja, Šī gan nav īstā prezentācija, tā ir vecā. Liels paldies! Nu, redz, deputātiem ir šī prezentācija. Pēc idejas nu, tas svarīgākais ir sekojošais. Visas iesaistītās puses, kas strādā pie šiem jautājumiem, advokāti, kas aizstāv šīs lietas krimināla tiesās, uh, Pētnieku kopiena, visi NVO, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un pat ANO 2018. gadā komisija un arī pamatiesība aģentūra un visi cilvēktiesība aizstāvi visi var piekrist, ka ir būtiski svarīgi mainīt 1, 12. pantu veicināšanas pakotnē, jo Tas ir pārkāpums Eiropas Savienības pamatiesību hartā, attiecībās pamatiesībām, cilvēktiesībām un nacionālo hum, uh, humanitāro likumdošanu. Lieliski šeit redzama arī uh, prezentācija, tā ir Sāras māsa. Viņa aicina māsu atbrīvot. Nu, re, tas ir tas, ko es teicu. Visas iesaistītās puses aicina grozīt viens, divi, jo tie ir cilvēktiesību pārkāpumi. Eiropas komisijas refita izvērtējums ir ļoti skumšs, jo viņiem nesot datu, es nezinu, kā viņi veic pētījumus, un viņi saka, nesot pietiekami daudz kriminalizācijas gadījumu uh, humanitārās palīdzības sniedzējiem. Viņuprāt, pakotne, viņi atzīst, ka pakotne nav bijusi efektīva, jo īpaši attiecībā uz nodalījumu starp kriminālo veicināšanu un humanitāro uh, palīdzību, kas te ir tas svarīgākais jautājums. Un vēl kāda lieta, kas ir ļoti svarīga. Lai arī tikai septiņas dalībvalsts transponējušas direktīvu savās nacionālajās likumdošanās, pat šajos gadījumos šajās valstīs prokuratūra ir atradusi veidus, kā kriminalizēt šīs apsūdzības. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā drošības nav. Un komisija atzīst, ka pastāv zināms risks, kā jūs iepriekš minējāt, Vikstrāms kundze, viņi nolēma saglabāt esošo formātu. Un, manuprāt, tas ir skandalozi, un to es gribētu teikt kā juriste. Komisija saka, lai arī pastāv kriminalizācijas risks par humanitārās palīdzības uh, uh, sniegšanu, tas ir jāņem vērā. Šķiet, ka tas nav tik lielā mērā saistīts ar tiesisko satvaru, un, manuprāt, uh, tas uh, parāda zināšanu trūkumu par uh, tiesisko sistēmu. NVO pilsoniskā sabiedrība pētnieki, akadēmiķi, juristi mēs esam identificējuši vairāk nekā 80 gadījumus, kad ir kriminalizēta Eiropas Savienības pilsoņi, kas palīdz uh, neregulārajiem vai regulārajiem uh, migrantiem, tātad cilvēkiem, kas mēģina saņemt starptautisko aizsardzību. Šeit tas svarīgākais ir tas, ka uh, rezolūcija, rīcības kodeks, vadlīnijas, tikšanās ar iesaistītajām pusēm, visas šīs sanāksmes. Burvīgi, ka tas notiek. Liels paldies par rezolūciju no 18. gada augusta bet tas nekas nav tiesiski saistošs, un ja tas nav tiesiski saistošs pasākums, tad tiesneši to nevar piemērot uh, tiesvedībā, jo, kā jūs zināt, tad kriet, krimināla tiesību sistēmā tiesneši piemērot tikai likumus kopā ar pierādījumiem. Again, what can you do about it? Is it... Nu, ko īsti var izdarīt? Galu galā tas ir jūsu pienākums 214. Eh, pāns līgums eh, par eh, Eiropas Savienības darbību, un tur ir noteikts, ka parlamentam ir jāizveido šīs humanitārās darbības, un humanitārās operācijas balstās uz starptautisko tiesību principiem. Uzskatu, ka šonadēļ, kad mēs svinam 70 gadus cilvēktiesību deklarācijai, šīs pāns uh, Uh, ir ļoti būtisks, jo gal galā Eiropas Savienība ir balstīta uz cilvēka cieņu, uz cilvēktiesībām, uz taisnīgumu un solidaritāti. Ko tad mēs aicinām? Mēs aicinām, lai tiktu nomainīts viens vārds, lai tiktu mainīts pants 1.2, kur rakstīts, ka dalībās var izlemt neuzlikt sankcijas. Šeit vajadzētu rakstīt, ka dalībvalstī ir jāuzliek sankcijas. Mēs ne, nebūt, nedrīkst uzlikt sankcijas. Tātad eh, tieši par to mēs iestājamies. Es eh, uzskatu, ka šīs nelielās izmaiņas ir ļoti noderīgas. Mums tagad vajadzētu uzklausīt eh, komisijas pārstāvi. Un tā būs Marija Debrievra. Viņa mums runās tieši par šo punktu, par Shell un May pantu. <coughs> Paldies, paldies priekšādātā, paldies arī lūgumrakstiesniedzējiem. Paldies par šo prezentāciju. Mēs priecāmies, ka jūsu klienti tagad ir attaisnoti, un es patiešām ar nožēlu dzirdu, ka atkal ir jaunas lietas. Es vēlreiz vēlētos atkārtot šo aicinājumu, ko mēs esam pauduši un neesam saņēmuši par to pilnīgi nekādas atbildes. Mēs eh, gribētu jūs lūgt nodot mums šīs lietas un apsūdzības, uz kurām jūs atsaucaties, šīs 80 lietas. Mums ir ārkārtīgi svarīgi tās izpētīt, gadījumā jums tās ir paslīdējušas garām, un mēs neesam pietiekami tajās iedzinājušies. Lūdzu, Sniedziet mums šo informāciju, tā mums būs ļoti vajadzīga. Kopš mēs tikāmies pagājušo reizi, komisijas pozīcija nav mainījusies. Tas nozīmē, ka es neatkārtošu to, kas tika jau minēts. Es vienkārši vēlos norādīt, ka mēs visu laiku atkārtojam, ka Eiropas Savienības tiesības nekādā veidā uh, nekriminalizē humanitāru palīdzību. Mēs esam iesaistījuši visas iesaistītās puses. Kaut arī refit izvērtējumā tika secināts, ka nav pietiekami daudz uh, argumentu, lai pārskatītu tiesību aktus, tika atzīts, ka pastāv problēma, jo uh, šeit uh, patiešām pastāv risks, ka tiks izvirzītas apsūdzības. Šādas apsūdzības nav atkarīgas no likumdošanas pārskatīšanas, par to es vēlāk ar jums apspriedīšos. Šajā refita izvērtējumā mēs apņēmāmies strādāt tālāk ar visām iesaistītajām pusēm, lai mēs redzētu, kā šo lietu varētu virzīt uz priekšu pilnīgi visos līmeņos. Tieši to arī mēs izdarījām. Mēs sasaucām tikšanos ar visām galvenajām NVO, tas bija pagājuši gadu, un mēs iesaistījām arī citas puses. Viens no priekšlikumiem bija piedāvāt IT platformu visām interesētajām NVO un pavērt šo procesu arī citiem interesantiem. Šis ir tāds atvērts ielūgums visiem. Mēs vēlamies nodrošināt visiem šo platformu, kur ik viens varētu paust visu vajadzīgo informāciju un pierādījumus, kuru mums vēl ar vien trūkst. Mēs nesam saņēmuši nekādas pozitīvas atbildes. Mēs tikāmies arī ar Eirojust. Mēs iesaistījām arī specializētos prokurorus, kas strādā pie migrantu kontrabandas jautājumiem. Šo punktu mēs pieminējām arī citos uh, pasākumos, tāpat arī Eirojust bija iesaistīts. Mēs uh, runājām ar prokuroriem, kas par to ir atbildīgi, un vēlos uh, vērst jūs uzmanību uz to, ka pamatiesība aģentūra ir uh, sagatavojusi dažādu veidu pierādījumus, kas uh, attiecas uz potenciāliem un reāliem gadījumiem attiecībā uz glābšanas operācijām vidusjūrā. Paldies! Paldies!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 Komisija mums saka, ka šeit ir problēmas ar uh, tulkošanu. Mums ir jāpaļaujās uz uh, mehānismiem, kas ir spēkā. Mēs uh, nedrīkstam pieļaut, ka Eiropas Savienībā humanitārā palīdzība tiktu uzskatīta par kriminālas sodām darbību. Šķiet, ka šis tulkojums mums nerada nekādas problēmas. Mums vajadzētu izvairīties no jebkāda veida sodiem. Ir skaidrs, ka šeit parādās arī vairāk citi elementi, kas nav īsti skaidri. Šajā direktīvā netiek nodrošināta juridiskā noteiktība, un tāpat tā netiek vienlīdz labi interpretēta dalībvalstīs. Es eh, uzskatu, ka šeit ir runa par tādiem ļoti sarežģītiem gadījumiem, kas, protams, mūsu eh, ikdienā uztrauc, jo īpaši valstīs ar jūras piekrasti. Mums vajadzētu aicināt komisiju sagatavot savu atzinumu. Šeit ir runa par mehānismiem, kas ir uh, jāievieš un tiem ir jāsāk darboties. Eiropas parlamentā Pilsoņu brīvību komiteja arī varētu pieprasīt, lai tiek sagatavots ziņojums. Direktīvu arī vajadzētu pārskatīt, vajadzētu paskatīties, uh, kā tā tiek interpretēta. Uh, Direktīvas mērķi, protams, ir pareizi. Thank you. Paldies, Soledadai. Tagad Anģela Valīna. Beatrice, vai jūs pieteicāties runāt? Labi, tad jūs pēc tam. Paldies, Cecīlija. Tad, kad mēs runājām par iepriekšējā darba kārtības punktu ar tiesības sārdzi, mēs runājām par ticamību. Un uh, mēs runājām par to, ka pilsoņiem vajadzētu uzticēties Eiropas Savienībai. Lūk, šeit arī parādās kāds ļoti būtisks punkts. Šķiet, ka jūs bijāt tā, Cecīlija, kas par to runāja. Šeit ir runa par tādām kā noziedznieku organizācijām. Mēs šeit vienkārši ļaujam cilvēkiem iet bojā un mēs nedrīkstam viņiem palīdzēt. Mums vajadzētu skaidri parādīt, ka te ir runa par slepkavībām. Mēs vienkārši nogalinam šos cilvēkus, neļaujiet viņiem izglābties, citā vārdā to nevar saukt. Mēs eh, turpinam sodīt visus šos cilvēkus, kaut arī mm, visu mūsu um, dziļākais mēķis tomēr ir palīdzēt. Es uzskatu, ka šeit tiek pārkāptas starptautiskās tiesības, un to dara Eiropas Savienība. Uh, Es nezinu, vai šajā direktīvā tiek runāts par starptautiskajām jūras tiesībām, bet eh, uzskatu, ka šeit eh, pastāv pretrunas. Un šīs pretrunas ir skaidri saredzamas, jo īpaši ir runa par pamatiesību hārtu. Nu, pēc tam mēs, protams, varēsim novērot arī fašismu un tā tālāk. Domājot par mūsu starptautiskajiem pienākumiem, mums ir galvenokārt jābalstās uz uh, to, ka mums ir jāpalīdz cilvēkiem. Te taču ir runa par tūkstošiem cilvēku, kas ierodas pie mums nelegāli, bet mēs nevaram uzskatīt, ka te ir runa par uh, galīgi nelegāliem un nepieņemamiem cilvēkiem. Mums vajadzētu pārskatīt šo direktīvu par uh, palīdzību migrantiem. Protams, mums ir jāņem vērā arī ANO konvencijas par jūras tiesībām, arī visi protokoli, ko ir pieņēmusi ANO par um, migrantu kontrabandu, un, protams, mums ir jāiestājas arī par cilvēktiesībām. Mēs nedrīkstam aizmirst arī par Eiropas Savienības līkumiem. Mums vajadzētu arī atgādināt, ka Ik viena diena, ko, kurā mēs neko nedarām, ir pazudusi, un šajā dienā var iet bojā ārkārtīgi daudz uh, dzīvību. Šīs, uh, šie lūgumraksti, kas ir iesniegti, ir uh, sauciens pēc palīdzības. Galu galā humanitārā palīdzība Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga. Uh, Pašlaik Eiropas Savienība pats nespēja sniegt šo palīdzību. Mēs vienkārši šos uh, konfliktus uzkurinām vēl vairāk, un pēc tam mēs nevaram vairāk neko darīt. Mēs it kā vēlamies ieviest demokrātiju Lībijā. Mēs uh, redzam, ka vienīgie, kas par to priecājas, ir uh, cilvēki tirgoņi. Lībija pat, šai, pat nevar tikt saukta par valsti, un resursi, kas tiek piešķirsti Lībijai, ir tādi, par kuriem pat neviens nerunā. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šis lūgumraksts paliek atvērts. Komisijai vajadzētu atbildēt rakstveidā. Un pēc tam lūgumrakstu komiteja varētu uzdot arī mutisku jautājumu ar rezolūciju plenārsēdē. Eiropas, savien, Eiropas parlamenta plenārsēdē vajadzētu paust savu viedokli. Uh, vajadzētu arī uzsākt šīs direktīvas pārskatīšanu. Tas ir jādara pavisam ātri, jo pašlaik šī situācija nav pieļaujama. Paldies, Ančelai, tagad Beatrise. Paldies, priekšādātāji. Es priecājos, ka Paula atkal ir mūsu vidū, jo tas parāda, ka vairāki dosie ir atrisināti, bet mums, diemžēl, ir jākonstatē, ka vēl ar vienu pastāv tādas diezgan lielas grūtības, un tieši tāpēc arī ir vajadzīgas šādas iniciatīvas. Es, protams, arī saprotu, ka ir jācīnās pret šo palīdzības kriminalizāciju, bet eh, nedomāju, ka mums vajadzētu sodīt Eiropas Savienību. Mums ir eh, konkrēti limiti, konkrēti termiņi. 2000 2015. gadā mēs redzējām, ka pastāv zināmi trūkumi Eiropas Savienības tiesību aktos, un uh, mēs šeit runājam par tūkstošiem dzīvību, kas pazūd, tāpēc, ka mums nav vajadzīgās koordinācijas. Mēs šeit nepildām tādas Eiropas Savienības vērtības kā solidaritāte, cieņa un cilvēktiesību ievērošana. Merkels kundze pagājušajā nedēļā par to runāja. Pēc maestro operācijas mums bija tritona operācija, tā jau bija ļoti problemātiska, pēc tam bija arī operācija Sofija, un dalībvalstis vēl ar vienu nevar tai piekrist, nevar nodrošināt vajadzīgos resursus. Eh, Mogrīnī kundze mēģina šeit eh, atbloķēt resursus. Mēs šeit runājam par 200 tūkstošiem dzīvību, kas ir izzudušas vidusjūras ūdeņos. Mēs eh, tiešām nesam neko izdarījuši. Mums vienkārši šeit ir jāizvieto mei ar shell. Mums vajadzētu padarīt, lai te vairs nav runa par brīvprātīgumu principu, bet par obligātu pienākumu. Tas mums visiem ļaus iesaistīties šajā kopīgajā projektā. Lielas paldies! Mums patiešām trūkst laika, mums vajadzētu ātrāk uh, virzīties uz priekšu. Tā kā mēs darbu sākām tik uh, vēlu, mums varbūt vajadzētu tagad uh, runāt ātrāk. Paula, jums viena minūte. Paldies par pausto atbalstu. Es uh, domāju, ka mēs e, šeit varētu panākt ļoti lielu ietekmi, jo īpaši mēs atceramies, ka tiesību akti tiek e, transponēti ļoti atšķirīgos parlamentos, bet mums ir vajadzīgs arī uh, tiesiskais ietvers attiecībās komentārās palīdzības sniegšanu Eiropas Savienībā. Šāds ietvers nav attīstīts, un man liekas, šeit mūsu prezentācijā 214. pāntā, ja ir runa par humanitārās palīdzības operācijām, tas viss nav pietiekami labi attīstīts. Visa šī apsēstība attiecas uz pret kontrabandas politiku. Un es darbojos šajos reģionos, es tiekos ar kontrabandas tupuriem un es zinu, kas viņiem ir jāpieredz, lai viņi nokļūtu Eiropā. Bet šīm humanitārajām operācijām vajadzētu nodrošināt skaidru ietvaru. Uh, vajadzētu nodrošināt aizsardzību tiem, kam tā ir nepieciešama. Tātad eh, tiem, kas ir pieteikušies uz starptautisko palīdzību vai arī nē, man ir vienalga, viņi ir migranti, viņi ir ieradušies pie mums kaut kāda iemesla dēļ, un, jo īpaši ir runa par humanitāriem darbiniekiem un NVO, mums eh, vajadzētu viņu vidū iekļaut arī visus pilsoņus, kas eh, rīkojas solidaritātes un cilvēcības vārdā. Uh, Viņi palīdz šiem cilvēkiem, kas atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Viņi nevar strādāt, viņi nevar noierēt mājokli, tāpēc, ka viņiem nav regularizēta situācija. Un šie pilsoņi, balstoties uz vērtībām, kurām mums visiem vajadzētu piekrist, jo tās taču ir Eiropas Savienības vērtības, viņi šo vērtību vārdā palīdz šiem cilvēkiem. Uh, Tātad te nav runa par NVO, te ir runa par privātpersonām, kas saskaras ar milzīgām apsūdzībām. To mums vajadzētu paturēt prātā. Paldies, jums patiks man secinājumi. Mēs, protams, at paturēsim šo lūgumu rakstu atvērtu. Es domāju, ka mums vajadzētu nosūtīt vēstuli Itālijas valdībai, jo tas, ko mēs esam pieredzējuši, neskatoties uz šo prezentāciju, tas, ko mēs lasījām, piemēram, vakar avīzēs, ir absolūti šokējoši. Tātad eh, mums ir jānosūta vēstule arī Grieķijas valdībai par Saru Maldīnī un Šonu Bainderu. Mums ir jāsaprot, kur viņi ir, kādos apstākļos viņi atrodas un uh, cik tālu pašlaik ir nonācis šis um, tiesas process. Bet, protams, pats galvenais ir tiesības komitejai un komisijai, un jo īpaši uh, eh, Dimitrijam Avramopulus. Viņi saņēmis ļoti asu vēstuli par šiem jautājumiem. Un tāpat arī mēs eh, iekļausim šeit eh, lūgumu sniegt mums aktālāko informāciju par uh, dalību valstu veikto tiesību aktu transponēšanu attiecībā uz humanitāro palīdzību un tās sniegšanu. Un uh, grozījuma procesam vajadzētu sākties uh, ļoti ātri, jo galu galā šeit ir runa par visam nelielu grozījumu, kas ir jāiekļauj direktīvā. Šķiet, ka šis ir viens no svarīgākajiem lūgumrakstiem, ko mēs šogad skatām. Iespējams, ka pat šajā mandātā tas ir pats svarīgākais. Liels paldies! Liels paldies, ka to izgaismojāt. Paldies arī komisijai par to, ka bijāt klāt un cerams, ka nodosiet tālāk to, ko dzirdējāt šajā sanāksmē. Lielas paldies, ka esat eh, tik eh, cilvēcīgi un palīdzat citiem. Vēlreiz liels paldies, ka devāties tik tālā ceļā, lai mums stāstītu par šīm traģēdijām. Paldies arī mums visiem, un tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam, kur ir runu par 420. lūgumu rakstu par Eiropas Savienības un Turcijas vienošanos. Šeit nav pat runas par vienošanos, te ir runa par paziņojumu īsnībā tam ir tāda pat juridiskā vērtība kā pre, paziņojumam presē. Um, komisijas pārstāvis ir mūsu vidū, tas ir Raina kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Kā jau komisija norādīja savos sākotnējos novērojumos un arī savos aktualizētajos novērojumos 2018. gada maijā, mums lūdza sniegt šādu aktālāku informāciju. Eiropas Savienības un Turcijas paziņojums, kas tika pieņemts 2016. gada martā, pilnībā atbilst Eiropas Savienības un starptautiskajām tiesībām. Tas pieļauj nosūtīt atpakaļ migrantus, kas ir um, ceļojuši nelegāli, kā arī tos, kuru um, starptautiskās palīdzības pieteikumi ir noraidīti. Un tāpat arī ir um, piemērots um, drošas trešās valsts princips. Šķiet, ka tieši šo principu norāda ļoti daudz iesaistītās puses, jo īpaši arī lūgumrakstiesniedzējs. Mēs vēlētos arī uzsvērt, kā no komisijas uh, perspektīvas Turcijas uh, drošība ir jāizvērtē vispārēji un arī individuāli. Eiropas Savienības tiesībās ir paredzēts, ka tam ir jānotiek vienmēr. Noteicošajai iestādēji ir jāpārliecinās, ka Turcija vispārīgi ir droša un konkrēti droša arī pieteicējiem. Eiropas Savienības un Turcijas paziņojumā ir norādīts, ka drošas trešās valsts iedziena izmantošanai ir jāatbilst patvēruma procedūra direktīvai, tātad pilnībā jāatbilst Eiropas Savienības tiesībām. Komisija ir pieņēmusi nostāju attiecībā uz Turciju, ka tā ir droša trešā valsts, lai nosūtītu atpakaļ gan sīriešus, gan nesīriešus, kuru pieteikumi ir atzīti par nepieņemamiem. Tas tiek darīts balstoties uz likumdošanas ietvera izvērtēšanu Turcijā un arī balsoties uz veidu, kā Turcija attiecas pret patvēruma pieteicējiem praksē. Un tāpat arī Turcijas varas iestādes ir sniegušas um, dažādus apgalvojumus attiecībā uz šo paziņojumu un konkrēti attiecībā uz migrantiem. Kā jau minēju, katru reizi tiek individuāli izvērtēta uh, Eh, Turcijas drošība eh, attiecībā pret konkrēto pieteicēju. Grīķijas varas iestādes šo divu gadu gaitā ir parādījušas, ka šādi individuāli izvērtējumi patiešām arī tiek veikti. Ir bijuši vairāk gadījumi, kur apelācijas komitejas ir nolēmušas, ka Turcija nav droša valsts attiecībā uz konkrētu uh, pieteicēju. Ļoti daudzos gadījumos pirmās instances iestāde ir nonākusi pie šī viedokļa, un šīs lietas pat nenonāk tiesā. Taču augstākā tiesa Grieķijā ir konstatējusi, un tas ir pagājušā gada septembra spriedums, ka Turcija principā ir valsts, kuru var apzīmēt par drošu trešo valstu šajā kontekstā. Protams, vienmēr ir jāņem vērā šādi individuāli izvērtējumi, uz kuriem es atsaucos. Un tagad pēdējais attiecībā uz Turciju. Domāju, ka visiem ir ļoti labi zināms, ka ir vairāki aspekti, attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Turcijā, ko Eiropas komisija var kritizēt paplašināšanas procesa ietveros. Tomēr izvērtējums, kas ir jāveic šajā kontekstā, attiecas uz to, kā, kāda būs attieksme pret personām šī paziņojuma kontekstā. Tātad te ir runa par konkrētām cilvēku grupām, kas tiek nosūtītas atpakaļ. Vajadzētu arī atgādināt, ka Turcija ir vislielākā bēgļu uzņēmē valsts pasaulē. Standārti, kas tiek nodrošināti šiem bēgļiem, ir visnotaļ augsti. Ja mēs paskatāmies, kāda ir attieksme pret bēgļiem pasaulē, tas attiecas, piemēram, uz piekļuvu izglītībai, veselībai, darba tirgumu, un arī te ir runa par sociālo ekonomisko atbalstu. Vajadzētu arī atgādināt, ka Eiropas Savienība ir sniegusi un vēl ir viens sniedz diezgan plašu palīdzību Turcijai. Tas attiecas, piemēram, arī uz uh, Eiropas Savienības instrumentu, kas darbosies līdz 2025. gadam, un kopā tie būs uh, gandrīz 6 miljardi eiro. Paldies! Izcili! Paldies! Droša trešā valsts, un vienlaicīgi mēs zinām, ka tā varbūt ir drošāka nekā trešās izcelsmes valstis, bet eh, mēs arī piešķiram um, palīdzību Turcijas bēgļiem, bet mēs šeit runājam par drošu trešo valsti. Uh, Tagad uh, došu vārdu kolēģiem, ja viņi vēlas izteikties. Neviens nevēlas izteikties. Māriesa kungs. Jā, brodre, protapulā neepisimānume. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es vēlētos norādīt, ka šeit nav runas par starptautisku nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turciju, te ir runa par savstarpēju paziņojumu un Līdz ar to tam nav tāda pat nozīme kā starptautiskam līgumam. Ņemot to visu vērā, mēs vēlējāmies iesaistīt arī Eiropas Savienības tiesu, lai mēs varētu noskaidrot, kāds tad ir saturs šim paziņojumam. Tūkstošiem bēgļu un arī neregulāro migrantu nokļūs Grieķijas salās. Mēs zinām, ka Turcijā valda nedemokrātisks režīms. Tas uh, nenodrošina nekādas tiesības Turcijā. Un tieši tāpēc arī pie mums ierodas šie bēgļi, kas nonāk Egejas salās. Citi savukārt tiek vienkārši iemesti cietumos. Šeit nav runa tikai par tūkstošiem bēgļu un uh, nelegālu migrantu. Arī cietzemē uz Grieķijas zemes bieži vien nonāk laivas no Turcijas. Tagad mēs varam novērot migrantu kustību no Turcijas uz uh, Bulgāriju, Rumāniju un tālāk uz pārējām Eiropas Savienības valstīm. Mums vajadzētu nodot signālu Turcijai. Šie seši miljārdi, kas tiek nodrošināti šiem migrantiem, varbūt tiek izšķērdēti. Mums ir jāsaprot, ka iespējams ka Turcijas varas iestādes šeit nodarbojas ar uh, ļaunprātīgu izmantošanu, tāpēc, ka neviens Turcijā nevar brīvi pārvietoties. Ir ļoti grūti to izdarīt. Tāpat arī starp ne visi nevar nokļūt atpakaļ uz cietzemes. Bieži vien daudz, daudz no šiem cilvēkiem negrib eh, palikt Grieķijā, viņi vēlas doties uz eh, citām valstīm. Šeit Eiropas eh, Savienība ir pienākums nodrošināt pārmitināšanu. Šī programma tika pieņemta, bet tikai ļoti neliels cilvēku skaits ir nokļuvis citās valstīs - 25%, piemēram, Francijā, neliels cilvēku skaits Vācijā. Uh, Grieķijai vajadzētu pieņemt konkrētus eh, pasākumus, savādāk tā netiek vairs eh, galā ar šīm problēmām. Mēs redzam, ka netiek eh, pildīti pienākumi. Arī Frontex aģentūrai vajadzētu veikt labāk savu darbu. Viņi, piemēram, tagad saka, ka jūru kontrolēt ir ļoti grūti, kas notiek uz sauszemes robežām. Mums vajadzētu nodrošināt arī uh, labākas kontrolas uz tām, kas notiek ar šo pārmitināšanas programmu. Vajadzētu nodrošināt daudz eh, skaidrākas darbības, vajadzētu piemērot tiesiskuma principus. Nedrīkstētu būt tā, ka uh, patvēruma pieprasīšanas process aizņem vesels trīs gadus. Lielākajā daļā no gadījumiem šiem cilvēkiem ir tiesības uz uh, pozitīvu lēmumu. Bieži vien šis process vēlkas vesels trīs gadus, un tad uh, šos cilvēkus vairs pat nevar atrast. Interesantas diskusijas, taču jūs nerunājat par šo konkrēto lūgumrakstu. Es vēlētos, lai jūs koncentrētos uz šo lūgumrakstu. Zarjanopolus kungs, bet lūdzu izsakieties ļoti īsi. Mēs esam iekavējuši par vairāk nekā pusstundu. Paldies! Šeit ir runa par paziņojumu starp Eiropas Savienību un Turciju, kas eh, nav saistīta pat ar Turcijas konstitūciju. Galu galā šeit ir vajadzīga vienošanās arī ar valdībām. Pašlaik situācija ir absolūti neakceptējama. Grieķijas salās ierodas ārkārtīgi daudz migrantu no Turcijas. Visi to zina, bet neviens šos migrantus nevar pārvietot. Šie migranti nonāk vēlāk no Grieķijas salām uz Grieķijas cietzemi. Un šī situācija visiem ir ļoti labi saprotama. Vai Turcija ir droša valsts? Nu, to saka Eiropas Savienība. Nu, grūti pateikt, šī situācija var mainīties. Iespējams, ka migrantiem tā nešķiet, mums savukārt šķiet savādāk. Kas notiek ar palīdzības piešķiršanu? Piemēram, mēs redzam, ka Grieķijas salās migranti dzīvo pilnīgi neakceptējumos apstākļos. Šī situācija var būt ļoti mm, sarežģīta, bet dažkārt uh, šie cilvēki bēg no reāliem draudiem, no ļoti bīstamām situācijām. Kādi apstākļi ir vajadzīgi, lai šie cilvēki atgrieztos savā valstī? Nu, tad, kad būtu beidzies karš, viņam vajadzētu atgriezties savā valstī, lai to atkal atjaunotu, bet eh, bieži vien šie migranti arī nāk no Āfrikas. Šeit ir ļoti daudz dažādu aspektu. Šie cilvēki turpina ierasties no ļoti dažādām valstīm. Kādi tad ir migrantu motīvi, kas bēg no kara un kuri vēlas nokļūt Eiropas Savienībā? Turcijā, protams, ir jārespektē arī līgumi. Kā jau es teicu, mums vajadzētu koncentrēties uz šo lūgumu rakstu. Neviens man neko nav pateicis, kādā virzienā mums vajadzētu iet. Man šķiet, ka mēs esam uzklausījuši visus, ko varējām uzklausīt. Uh, Dzirdējām ļoti interesants jautājums komisijai. Mēs esam izdarījuši, ko varējām. Domāju, ka ir pienācis laiks slēgt šo lūgumrakstu. Mēs vairs nevaram pilnīgi neko šeit pētīt. Mums ir šī fasiltācijas direktīva, kur mums ir jāstrādā pie tā, lai panāktu skaidrību. Bet šeit es uzskatu, ka mums vairs nav nekādas jēgas turpināt. Mēs informēsim lūgumus iesniedzēju un to slēgsim. No savas puses es nevēlos piekrist tam, ka lūgumraksts tiks slēgts. Mums vajadzētu atstāt šo lūgumrakstu atvērtu. Bet mēs esam paveikuši visu, ko mēs varējām izdarīt. Ļoti daudz lūgumrakstu iesniegs par šo pašu tematu. Direktīva ir daudz svarīgāka. Šajā gadījumā mums lūgumrakstu iesniedzējiem ir jāpaziņo, ka mēs esam izmantojuši visas iespējas. Un es redzu, ka kolēģi arī piekrīt. Mums šī, šis lūgumraksts ir jāslēdz. Marijas kungs. Man būtu priekšlikums. Mūsu priekšlikums ir tāds. Mums vajadzētu nodot šo lūgumu rakstu ārlietu komitejai, jo šis temats ir patiešām ļoti nopietns. Otrām kārtām mums no komisijas vajadzētu pieprasīt, lai tiktu pārbaudīts, kādi priekšlikumi tiek gatavoti komisijā attiecībā uz Turciju. Mums vajadzētu atklā, atstāt šo lūgumrakstu atvērtu. Galu galā tas ir pamats visiem citiem lūgumrakstiem, par kuriem mēs diskutējam. Ir ārkārtīgi daudz migrantu, kas ierodas Grieķijā. Mums vajadzētu galu galā atstāt šo lūgumrakstu atvērtu, jo tas ir pamats visiem pāriem lūgumrakstiem. rakstiem. Man ar jums jāpaziņo, ka ārlietu komitejai nav pilnīgi nekādas saistības ar eh, paziņojumu, ar ko nāca klajā Eiropas Savienība un Turcija. Šīs eh, paziņojums tika pilnībā apiets. Padome, valsts un valdību vadītāja teica, ka sākumā tā ir vienošanās un Turcija, un pēc tam padomas juridiskais dienas pateica, ka nē, par līgumu to nevar saukt mūs varētu iesūdzēt tiesā par to, ka mēs apējam parlamentu. Gal galā parlamentam ir koplēmums attiecībā uz migrantiem. Tieši tāpēc viņi to nosauc savādāk, tad tas ir Eiropas Savienības Turcijas paziņojums. Un, ja runa par šādu paziņojumu, tad eh, parlamentam šeit nav nekādas teikšanas. Nē, Neizturieties tik naivi. Mēs zinām, par ko šeit ir runa, un mēs arī zinām, ka vislabākais, ko mēs varētu darīt ar šo lūgumrakstu, ir to slēgt. Es domāju, ka man ir kolēģu atbalsts. Mums vajadzētu vairāk iedziļināties tajos jautājumos, kur mēs kaut ko varam paveikt. EKR Uh, viedoklis atšķiras ļoti bieži arī šodien. Labi, nākamais lūgumraksts, ko skatīsim, ir 75. Un te ir runa par sarežģīto migrantu uh, strādnieku situāciju Fodžijā, Itālijā. Un 374, ko ir iesniedzis mūsu kolēģis Zarianopolus par nekavējošiem pasākumiem. Nē, šķiet, ka esmu aizmirsusi par vienu. Uh, lūgumrakstu. Es patiešām atvainojos, tas ir 20. punkts, nevis 21. Mēs patiešām esam iekavējuši. 620 eh, lūgumraksts un 225 grozījums lūgumraksts. Un lūgumraksts iesniedzējs ir klāt, tas ir Farmakis kungs. Maksimums 5 minūtes. Thank you very much, uh, Chair Wikstrom, for your leadership and uh, the... Liels paldies! Paldies jums par līderību, paldies arī par uh, citiem komitejas locekļiem par to, ka piekritāt izskatīt mūsu lūgumu rakstu. Pateicoties jums, saprotam, ka Olaf pretkrāpšanas vienība, nu, veids pētījumus balstoties uz uh, tiem konstatējumiem, ko mēs piedāvājam savā lūgumrakstā. Ja drīkst, teikšu arī, ka es personīgi 21 gadu strādāju un aktīvi piedalos pilsoniskajā sabiedrībā Grieķijā un ar šiem dok šo dokumentu un pāriem, ko esam šodien iesnieguši, parādām, ka valstī nav izdevies izpildīt tās nacionālās, starptautiskās un Eiropas saistības dažādās jomās, nodrošinot pienācīgus standartus. Rādīšu vienu attā fotoattēlu. Ļoti labs, labi zināms jautājums Katru dienu laikrakstos redzam par to ziņas. Pirms divām nedēļām Eiropas padomes komisārs nāca klajā ar ļoti skarbu ziņojumu par uh, situāciju uz Grieķijas salām, ja īpaši Lesbos un Samos salām. Grieķijas valstī nav izdevies pienācīgi nodrošināt pienācīgus uh, uzņemšanas apstākļus cilvēkiem, uh, kas uh, vēl saņem starptautiskās aizsardzības status. Uh, Viņi nav uh, apguvuši 1,6 miljonus eiro aptuveni, kā mēs to jau arī iekļāvām ziņojumā. Lielākā daļa šī finansējuma ir tikusi apgūta, bet tajā pašā laikā ir ļoti daudz ļaunprātīgu iepirkumu politikas izmantošanas gadījumu. Šodien mēs iesniedzam arī jaunāku izmeklēšanu par uh, ēdināšanas posteņiem. Uh, trīs jomas, kur ļoti ir skaidri redzama korupcija. Vai arī vismaz labās gribas un uh, trūkums tātad uh, ēdināšana, uh, mājvietu būve un uh, transports. Mēs savā lūgumrakstā piedāvājam arī um, pierādīt, ka Grieķija neizpilda publiskā iepirkuma noteikumus atbilstoši direktīvām, kā tās ir pārņemts Grieķijas tiesību aktos. Mēs piedāvājam šo lūgumrakstu saglabāt atvērtu, kamēr tiek veikta tālākā izmeklēšana. Piedāvāt, lai komiteja un Eiropas parlaments kopīgi apmeklētu Grieķiju un Grieķiju pētītu šos jautājumus. Protams, pēc Olaf ziņojuma veiksmīgas pieņemšanas ceram, ka pavisam drīz jau tas tiks publiskots. Kā varbūt jau zināsiet, un no citiem kolēģiem tagad kopējais patvērumu meklētāju skaits Grieķijā ir nedaudz zem 65 tūkstošiem. Tas ir ļoti svarīgs skaitlis bet tas nesasaucas ar šiem 1,6 miljardiem eiro, kas ir piešķirti no komisijas, no dažādiem finansējuma avotiem. Un gribētu atsaukties uz Elēniju Taku, kas šodien nevarēja ierasties, Marija Vaskepulu un vērsīšos pie savas kolēģis Natāša, viņa teiks, ka dažus vārdus uzrunas beigās. Liels paldies! atgriezties pie patvērumu meklētājiem. Viņi ierodas Grieķijā, un tad viņi saprot, ka nav iespēja, nav vietas, kur viņi tiek uzņemti, nav droši uzņemšanas uh, uh, apstākļu. Grieķijā tas ir ilgis jau gadu, gadiem ilgi, tā rezultātā zaudēts dzīvības un pārkāptais pamatiesības. UNHCR uh, to ra, mūsu apstākļus raksturo, ka uh, um, tātad um, pamatiesību neievērošanu, un valsts to vienkārši ignorē. Un, kā jau kolēģis minēja, tas ir neskatoties to, ka Eiropas Savienība Grieķijai piešķīrs vairāk nekā miljārdu eiro, lai nodrošinātu atbilstību uh, cilvēktiesību prasībām, bet Grieķija to nav paveikusi. Finansējums, ko piešķir Eiropas Savienība, ir jāuzrauga, jāizvērtē, lai pārliecinātos, ka īstenošana notiek kā plānots, lai tādā veidā, ka tiek ievērot starptautiskie standarti, vērtības, cilvēku cieņa un pamattiesības, kāds ir kodificēts tiesību aktos. Šāda ne, m, mm, slikta pārvaldība mūs satrauc, mēs uh, uzskatām, ka cilvēka dzīvības ir apdraudētas, tādēļ ir jā, kas jāmaina. Uh, um, uzņemšanas vietas Grieķijā krietni ir zem standartiem un gribētu atgādināt, ka parlamentam, uh, parma, gribētu pārliecināties, ka nav tā, ka parlaments neko nedara un tad tiek apsūdzēts uh, līdzdalībā. Galu galā visiem cilvēkiem uh, cilvēktiesības ir uh, universālas tiesības, mēs vaļojamies uz jūsu profesionalitāti un uh, rīcību. Paldies! Vārds komisijai Torlu Musī kundze lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Atbilstoši novērojumiem, ko komisija ir iesniegusi jūsu komitejai, un pamatojoties uz to, ko uzklausījām no lūguma rakstu iesniedzējiem, gribētu jums teikt paldies. Un norādīt, Komisija turpina rūpīgi sekot situācijai Grieķijā. Visiem ir zināms, ka kopš 2015. gada, kad sākās migrācijas krīze, komisija Grieķija ir atbalstījusi gan operatīvi, gan finansiāli, kā tas šeit ir arī norādīts. Atbilstoši mūsu sākotnēji atbildēju uz komitejai, ir pilnīgi skaidrs, ka komisijas dienesti DG Home, DG Eco, SRSS un Eiropas Savienības aģentūras, patvēruma atbalsta birojas, Frontex, Eiropols. Visi pastāvīgi ir atbalstījuši Grieķiju operatīvā līmenī ar mērķi palīdzēt Grieķijas iestādēm cīnīties ar krīzi. Ir pagājis zināms laiks. Migrācijas plūsma vairs nav tik augsta kā iepriekš, tomēr situācija ir rūpīgi jāuzrauga. Un atbalsts no komisijas un Eiropas Savienības ir jāturpina. Un tādēļ komandas, ko nosūtījis, jo īpaši DG Home un DG Eco, atrodas tur uz vietas. Eksperti, pagaidu darbinieki aģentūrās arī ir uz vietas. Ar mērķi atbalstīt Grieķijas iestādes, stiprināt to operatīvo kapacitāti, bet no otras puses arī viņiem palīdzēt, veidojot ilgtspējīgu, adekvātu politiku attiecībā uz patvērumu un uzņemšanu. Tas ir arī galu galā šīs lūgumraksta saturs. Daudz kas ir paveikts. Uzņemšanas kapacitāte palielināta, it īpaši uz uh, kontinenta. Caur ārkārtas instrumentu piešķirtais finansējums mājokļiem ir ticis novirzīts humanitāriem partneriem, UNHCR un citiem. Nu, ir 2700 vietas pieejamas tātad šīs schēmas ietveros mājokļu. Patvērumā pieprasītājiem tiek sniegts atbalsts un pastāvīgi tiek strādāts pie tā, ka tiek uzlabot arī standarti attiecībā uz uh, cilvēkiem, kas nāk no mazāk aizsargātām grupām un um, nepilngadīgas personas bez pavadības. Šeit var teikt, ka komisija visos līmeņos ir brīdinājusi pastāvīgi atkārtoti Grieķijas valdību, izmantojot augsta līmeņa vizītes, tehniskas sanāksmes, misijas uz Grieķiju, tātad ne tikai šis pastāvīgais atbalsts uz vietas. Esam brīdinājuši par tām problēmām, kas vēl aizvien pastāv un kas ir tūlītēji jārisina. Un vēl kāds papildus punkts mūsu dokumentā ir tas, ka arī finanšu plāns, šeit tiek runāts finanšu plāns 2017. gadam. Tas tika turpināts arī uz 2018. gadu, un tas tiks turpināts arī uz 19. gadu. Lai turpinātu sadarbību ar Grieķijas iestādēm, lai uzlabotu, padarītu ilgtspējīgu un adekvātu viņu uzņemšanas politiku, balstoties uz uh, pamatotiem faktiem, statistikas un tiem vajadzīgiem pakalpojumiem, kas jāsniedz. Varu jums uh, garantēt, ka turpināsim uzraudzīt cieši situāciju, jo tā ir komisijas loma - nodrošināt pienācīgus uzņemšanas apstākļus cilvēkiem, kam tādas ir tiesības saņemt. Paldies! Liels paldies! Iespēja izteikties. Sakaravas kundze vispirms lūdzu. And, and let me be clear. Skaidrības labad gan katram minūte, ne vairāk. Uzņemsim laiku, jo ļoti, ļoti esam atpalikuši. Liels paldies priekšsēdētāji. Izteikšos ļoti, ļoti īsi, jo man pēc mirklīša jādodas uz afetu sanāksmi. Šeit uzklausām ļoti smagas apsūdzības no lūgumrakstu iesniedzējiem attiecībā uz manu valsti. Tie ir uh, paziņojumi, apgalvojumi, kas ir saistīti ar uh, nepienācīgu finansējuma izmantošanu, ār, tātad finansējuma fonds ārkārtas apstākļos. Tā rezultātā tiek teikts, ka Grieķijai nav izdevies izpildīt pienākumus attiecībā uz uh, cieņpilnu apstākļu nodrošināšanu valstī, uzņemšanas centros. Grieķijai bija jāuzņem ļoti nesamērīgs sloks, paturot prātā krīzi un iespējas bet tas nav attaisnājums. Mēs runājam par cilvēktiesībām. Cilvēktiesībām, kas um, jānodrošina cilvēkiem, kas čērsojuši jūru, ieradušies mūsu valstī, un Grieķija um, uzņēmās atbalstīt šos cilvēkus. Cilvēkus, kas tajā brīdī bija dieva rokās. Mums ir pienākums saglabāt atvērtu šo lūgumu rakstu un Grieķijai ir jāsūta šis signāls. Ir jādara pilnīgi viss, kas ir iespējams saistībā ar fondu finansējuma apguvi un pārvaldību, bet galu galā šeit jau netiek runāts tikai par uh, valdības veiktu neveiksmīgu finansējumu īstenošanu. Šeit mēs runājam arī par dažiem NVO, kas rīkojas šajā reģionā. Uh, Pārbaudēm jābūt padziļinātām un visos virzienos vērstām. Paldies! Thank you! Paldies! Marijas kungs lūdzu. Kirjā broiderēnā, efkarstišu. Priekšsēdētāji gribētu pateikties lūgumrakstu, lūgumrakstu iesniedzējiem. Tas, ko viņi teica, ir tas, ko es jau 15. gada plenāru sēdē teicu. notiek daudz kas, un daudzi NVO ir nevaldāmi. 1,6 miljārdi no Eiropas Savienības finansējuma un miljoni, kas nākuši tiešā veidā no komisijas, novirzīt konkrētiem NVO. Līdzīgi kā kolēģi jau norādīja, tad da, ir gadījumi kad uh, ir jāizsako, tiešām jā. Olaf ir jāpabeidz izmeklēšana, jo šeit mēs runājam par valsti valstī savā ziņā. Komisija ir uzraudzības pienākums, mm, jā, mēs runājam no vienas puses, ka, uh, ka šīm finansējumam ir jānonāk vietējos reģionos, uh, Varbūt tas būtu risinājums šie vietējās iestādes, kas uh, uzņemas šo slogu. Turklāt ir jāīsteno arī Olaf kontrole. Ir jākontrolē arī Grieķijas valsts iestādes. Esam dzirdējuši par dažādiem skandāliem. Es desmitiem reižu esmu par to plenārsesijā runājis. Tiek kaut kas uzcelts Korintai, tad uh, tiek none, tas tiek nosūtīts, tā tad ir pārējo šo nākamo uh, zonu, bet beig beigās komisija vienmēr pievērš, pievēr acis. Un tad beigās komisija jums prasa, ko tad jūs īsti darāt. Mēs sūtīsim Olafu, bet mēs jau paši esam mēģinājuši ziņot jebkurā gadījumā par šiem notikumiem. Paldies! Olaf šobrīd veids izmeklēšanu attiecībā uz um, Eiropas Savienības finansētās pārtikas uh, nepienācīgu apsaimniekošanu Grieķijā. Kuņevs kundze, lūdzu, viena minūte. Paldies! Grieķija nekad nav iepriekš bijusi valsts, kas uh, slikti izturētos pret bēgļiem. Tagad uh, se, jebkurā gadījumā ir uzņemti vairāk nekā 60 tūkstoši cilvēku. Tie ir, šie cilvēki ir jābaro, tiem ir nepieciešams jumts virs galvas. Mūsu paveiktais ir milzīgs. Ne, nu, protams, ka atbalsts, kas nonāk valstī, nonāk arī pie NVO un jebkuri izdevumi, kas ir jāatbalsta arī valstī, nu, tie visi tiek publiskot, tam ir paredzēta atsevišķa pro procedūra. Uh, Kompetentie ministri vismaz četras reizes parlamentam ir lūguši, lai arī NVO katru mēnesi iesniegtu ziņojums. Viņi atsakās sistemātiski. Tas nav pieņemami. Tomēr šeit priekšā mēs redzam uz galda ciparus, kas noteikti liks arī mūsu iestādēm tomēr piepūlēties. Αυτή τη στιγμή γίνεται έρευνα από το Όλαφ στην Ελλάδα. Šobrīd Olaf veids izmeklēšanu Grieķijā, un es nedomāju, ka tur kaut kas īpašs notiktu ar šiem fondiem. Paldies, Sarjā Nopolus kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Κυρία Πρόεδρε, αποτυχία σημαίνει λάθος και εδώ δεν πρόκειται για... Reizēm varam runāt par kļūdām. Šī nav kļūda, te ir jārunā par politisku cieņu ir izmeklēšanas, kurām jānotiek, lai pierādītu pārkāpumus NVO vai valsts paveikts. Šī situācija nav pieņemama. Un kādēļ tā ir noticis? Ir jārunā par pārvaldību, bet vai mēs šeit runājam par migrantu pārvaldību? Galu galā ir jau arī uzņēmēja darbības intereses visai specifiskas, kas bieži vien norāda arī uz pēļņas gūšanu Un arī Eiropas Savienība izmanto aizviek vairāk finansējumu, kas nonāk pie NVO, un viņiem svētki pilnībā, un datus pēc tam viņi par to neiesniedz. Tādēļ šis jautājums nav tik lielā mērā saistīts ar kontrolēm. Lielākā mērā ar to, ka NVO vajadzētu izslēgt no uh, migrantu tātad, palīdzības sniegšanas. Viņiem nav šeit nekāda sakura, sakara, viņiem nekas nebūtu jāveic. Uh, un uh, iestā, valstī, valsts iestādēm jāļauj uh, veikt to darbu. Tādēļ šis lūgumraksts jāsaglabā atvērts. Paldies! Labi! Esam lūguši Lībe atzinumu patiesībā šeit, viņi to mums ir snieguši, un šajā atzinumā šķiet, ka arī Lībe uzskata, ka attiecībā uz izšķērdātiem fondiem ir pieejams visai maz informācijas, un šķiet, ka apgūšanas likmes IEMF un ISF ir ļoti zemas no Grieķijas iestāžu puses. Ko varam darīt? Nu, tas tā rezumējot. Paturam šo petīciju atvērtu, gaidām Olaf izmeklēšanas rezultātu, rakstīsim Grieķu iestādēm, paužot ļoti smagas skumjas un bažas par uzņemšanas apstākļiem ne tikai uh, uz salām, bet arī uh, um, kontinentālās daļas un prasīsim detalizētu informāciju par šo finansējuma likteni. Un ceram saņemt drīzu atbildi. Tas ir tas, ko varam darīt. Labi. Zarianopulus kungs, beidzot jums vārds. Esam stundu atpalikuši, nezinu, ko darīt petīcijas lūgumraksts numur 0075 un 0374. Katram došu 2,5 minūtes. Es domāju, ka ar to jums pietiks. Jautājums mums ir zināms. Lūdzu, izsakieties ļoti kodolīgi. Konda kungs, Zarianopoulos kungs, mēģiniet lūdzu sastrādāties. Both are the petitioners. Lūdzu. Θα μιλήσει, εάν να το ξεκαθαρίσω, θα μιλήσει και. Priekšsēdētāja kungs. Labi. Bet teikšu, ka runās uh, arī darba ņēmēju pārstāvis 9. februārī šogad sadarbībā ar darba ņēmēju konfederāciju es devos uz lauksaimniecības darbinieku geto Fodžā, kas ir viena no lielākajām lauksaimniecības eh, zonām Eiropā. Tā nav jauna problēma, tā nav pagaidu problēma. 20 gadu garumā tas turpinās. Ir uh, Uh, darbinieki, vīrieši, sievietes, bērni, kas dzīvo šādos apstākļos, kurus jūs redzat fototēlos. Pilnīgs barbarisms pašā Eiropas centrā, un tā ir viena no mm, bagātākajām Eiropas zonām. Viņiem nav māju, viņiem nav elektrības, viņiem nav apkures, bet bieži vien nav pieejams arī ūdens. Uh, ūdens bieži vien tiek nogriezts, un tad šiem cilvēkiem tiek draudēts ar izsūtīšanu. Tā dzīvo šie zemkopji. Situācija ir nepieņemama, un šeit mēs runājam par daudzām arī sievietēm un daudzām uh, nepilngadīgām personām. Turklāt šie cilvēkiem nav darba līguma, viņi strādā par, par kapeikām, un tad, ja kaut kas netiek darīts kā vajadzētu, tad viņiem tiek pausti draudi, tiek uh, draudēts ar izsūtīšanu un uh, pēc tam, pēc dažiem mēnešiem, tiek paņemti jauni strādnieki, atkal bez jebkādām tiesībām. Mēs runājam par lauksaimniecības ražošanas teritoriju, tātad vietu, kas atrodas Itālijā. 2014. 2020. gada darba programmā lauksaimniecība. Uh, Lauksaimniecībai Eiropas Savienība veltīja 6 miljārdus. Uh, kur šī nauda nonāks, vai šeit, nu, tas ir pilnīgs barbarisms. Un līdzīgi darba apstākļi pastāv arī Grieķijā un arī citās valstīs. Komisija mm, mums uh, stāsta bieži vien šādus stāstus, um, zemeņu lasītāji un citi piemēri. Itālijā ir um, bijuši arī uh, um, cilvēki, kas nodar, nodarbojas ar lauksaimniecību, uz kuriem ir pat šauts, un šogad ir uh, šādi bojā gājuši vairāk nekā 20 cilvēki. Attiecībā šo lūgumu rakstu pirmkārt, protams, gribam saglabāt to atvērtu, otrkārt ir jāapturpina šī Olaf veiktā izmeklēšana. Uh, ir jānosūta vēstule noteikti Itālijas valdībai, lai prasītu skaidrojumus, prasītu, meklētu atbildīgos un lai uzreiz tiktu veikti pasākumi, lai šie cilvēki tiktu aizsargāti, tiem tiktu sniegts atbalsts, nodrošināti darba līgumi, tiktu nodrošināta veselības aprūpe un nedrīkst pieļaut šādu situāciju Itālijā. Turklāt, dārgie kolēģi, Kādēļ mēs pievēršamies šiem jautājumiem tagad un šeit? Protams, ka arī uh, daudz citi iestāsies par šiem um, darbaņēmiem. Lielas paldies, paldies, ka mēģinājāt ievērēt laika termiņu. Konde kungs, tagad vārds jums trīs minūtes. Oui, merci, madame la présidente, de m'avoir donné la parole. Moi, ma... Paldies, priekšādātāji, ka devāt man vārdu. Tas, ka varu šodien jūs uzrunāt, nozīmē arī to, ka es jums šodien uh, Eh, runāšu neredzamo cilvēku vārdā. Šie cilvēki pastāv, bet viņiem nav savas balss. Visu šogad laikā mēs esam novērojuši to, kas notiek pie šīm lauksaimniecības zemēm. Mēs vēlamies atkārtot, ka lauksaimniecība visā pasaulē zelst. Mēs pat redzam, ka Itālijā eh, olīveļa, vīns, āboli, tiek eh, ražoti ļoti lielos daudzumos. Tā ir 4. vietā eh, kukurūzas ražošanā, 14. vietā kviešu ražošanā, un tie ir 2,3 miljārdi eiro uh, apmēri. Tāpat arī mēs redzam, ka eksporta ziņā uh, Itālija ieņem ļoti augstus rādītājus Eiropā. Protams, ka ir jādomā arī par uh, Uh, lauksaimniecības produktu ražošanu, kas vienu vien nodrošina 27 uh, miljonus eiro ienākumus. E, Itālijas revīzijas palāta ir veikusi pētījumus par uh, kopējās lauksaimniecības politikas piemērošanu, un šajā programmā tiek izmantoti um, ļoti lieli līdzekļi, kas um, tiek izmantot arī lauksaimniecības sektorā. Mēs varam konstatēt, ka neviens, kas strādā, negūs pilnīgi nekādu labumu no visas šīs palīdzības. Pašlaik Itālijā lauksaimniecība mm, izvēršas pilnīgi visā teritorijā, no ziemeļiem līdz uh, dienvidiem. Itālijā darba attiecības eh, nosaka valsts likumi. Lauksaimniecībā darba devējiem ir jānodrošina līgumā noteiktā alga, tāpat arī ir jānodrošina transportēšanas izdevumi, tāpat ir vajadzīga riska, slimnī, slimību apdrošināšana, uh, Un tāpat arī ir jāparedz eh, maternitātes atvainājums, ir jānodrošina arī apdrošināšana bezdarba gadījumā. Bet ko mēs šeit varam konstatēt? Mēs redzam, ka ir, ir apmēram 450 tūkstoši lauksaimniecības strādnieku, kas ir pakļauti ārkārtīgi lielam riskam. 132 tūkstoši strādnieku dzīvo ļoti smagos apstākļos, un 30% no kopējiem strādniekiem ma strādā mazāk nekā 50 dienas gadā, vai jūs varat saprast, par ko mēs šeit runājam? Viņu vidū ir ļoti daudz eh, ārvalstnieku, migrantu. Un dažos gadījumos viņi pat eh, nav uh, atzīti par tādiem. Viņi dzīvo ļoti tālu no pilsētām, bez ūdens, bez elektrības, uh, Lūk, jūs eh, šeit eh, redzat šos attēlus. Mēs visi, kas šeit eh, sēžam, noteikti dzīvojam savās mājās, bet mēs redzam, ka Eiropā vēl ar vienu ir cilvēki, kas dzīvo šādos apstākļos. Jūs varat saprast, ka šie cilvēki pat netiek uzskatīti par cilvēciskām būtnēm. Ko mēs prasām? Mēs gribētu, lai Eiropas Savienība vismaz kaut kādā veidā rīkotos Gal galā šeit ir jādomā arī par kopēju lauksaimniecības politiku, kas finansē šos lauksaimniecības uzņēmumus, un šie paši lauksaimniecības uzņēmumi vispār nedomā par saviem strādniekiem un nesniedz šiem strādniekiem pilnīgi nekādas tiesības. Gal galā mums ir jāsaprot, ka pārtika ir daļa no mūsu identitātes, un mēs nevaram no tā atteikties. Gal galā pārtika mums dod dzīvību, bet nedrīkstētu būt tā, ka darbs lauksaimniecībā cilvēku padara par vergu. Mēs vēlētos, lai uh, tiktu atzīti visi šie produkti un arī cilvēki, kas strādā pie to ražošanas. Cilvēkam vajadzētu būt centrā, mums ir jācīnās pret nevienlīdzību. Pārtika nedrīkst mūs nogalināt vai diskriminēt, tai mums ir, uh, tai ir jāsniedz prieks e, cilvēkiem, visiem iedzīvotājiem. Lielas paldies, ļoti skaidri. Redzu, ka jums ir plašs atbalsts arī šajā zālē. Nešaubieties par to. Un, nu, došu vārdu Emanuela Kabo kungam no Eiropas komisijas lūdzu. Yes, many thanks. Jā, paldies. Komisija e, labi apzinās dramatisko situāciju Riņāno un vispār Eh, Puglijas reģionā un Itālijā, eh, kāda ir ārzemju strādniekiem īpaši lauksaimniecībā ar eh, šo kaporato sistēmu, un ir zināms arī, ka simtiem laukstrādnieku tiek eksploatēti cīņa pret eh, nelegālo nodarbinātību, arī pret nelegālo ārzemju strādnieku nodarbinātību ir komisijas prioritāte. Pēc eh, mūsu informācijas tātad eh, šāda problēma ir gan nelegālajiem, gan arī legālajiem strādniekiem Eiropas Savienībā. Pirmajai kategorijai pilnīgi ir spēkā legālās eh, migrācijas eh, direktīva īpaši attiecībā uz darba apstākļiem, un ir noteikums, ka ir jānodrošina strādājušajiem adekvāti, adekvāts dzīves līmenis. Tāpat ir arī jābūt efektīviem eh, mehānismiem, kā iesniegt sūdzības, ja direktīva netiek um, ievērota. Un um, par uh, nelegāliem strādniekiem likumdošanas mērķis ir izvairīties no šādas pelēkās zonas, un um, tas ir dalību valsts pārziņā, kā legalizēt šos strādniekus un nodrošināt viņiem pilnas tiesības, vai arī atgriezt viņus uh, izcelsmes valstī atbilstoši atgriešanas direktīvai. Ehm, ehm, direktīva par ehm, darbi, darbu sankcijām eh, dod tiesības šiem strādniekiem un paredz sankcijas pret darba devējiem. Un arī dalību valstīm ir pienākums uzlikt eh, kriminālu sodus, ja darbinieki tiek eksploatēti. Tāpat arī eh, darbiniekiem ir eh, jāsaņem māksla par darbu, pat ja viņi nav kā legāli strādnieki. Papildus komisija atbalsta arī Eh, iestādes Itālijā un citās dalību valstīs, lai eh, cīnītos pret šo parādību, pret nelegālo nodarbinātību. Eh, migrācijas fondu AMIF var lietot Itālijā un arī citur, līdzīgi kā struktūras un reģionālu fondu, un arī tiek eh, ieviests, eh, ir fonds, kuru lieto Itālijas reģioni eh, tieši šim mērķim. Komisija seko situācijai Itālijā ar lielu uzmanību un veicinās šīs direktīvas ieviešanu. Paldies! Paldies un gaidīsim jūsu rakstisko ziņojumu, Marijas. Priekšsēdētājs kundze. Manuprāt, šis lūgumraksts ir patiešām ļoti svarīgs. Un tādēļ, tad, kad ir šis Sanijā Nopolus uh, lūgums, uh, es no ECR gribētu tiešām atbalstīt, iesim šo ceļu, darīsim tā un steidzamības kārtā. Ir ļoti svarīgi to paveikt. Esam uzklausījuši lūguma rakstu iesniedzējus, Viņi apstiprina, cik svarīgi ir steidzamības kārtā to risināt. Nu, steidzamības kārtā risināsim tos jautājumus, kas ir steidzami. Ne, ne vienkārši visas, jebkuras lūgumrakstus. Turklāt man šķita, ka šeit klāt būs itāļu kolēģi, lai viņi dzirdētu, kas notiek viņu valstī. Viņiem gal galā vajadzētu būt skaidrākai ideja par to, kas notiek. Bet, nu, situācija ir kāda tā ir. Itālijā ekonomiskā situācija um, ir tāda beigās rezultāts, ka ir šie cilvēki, kam nav nekādu tiesību, nav uzturēšanās atļaujas, viņi tiek izmantoti uh, darbam par ļoti zemu atalgojumu, un tad, kad viņi vairs nekam nedara, tad tiek sūtīti prom. Nu, ļoti smaga situācija attiecībā uz lauksēmniecību. Un tas pats attiecas arī uz KLP un miljardiem, tādēļ saglabāsim šo lūgumu rakstu atvērtu. Tādam tam ir jāpaliek, lai mēs varētu sekot lietu attīstībai šajā jomā. Ir jābūt vēstulei Itālijas valdībai, kamēr vien viņi mums ne, specifiski neatbildēs, un ir jānosūt vēstuli arī reģionam attiecīgajam. Šie ir darba jautājumi, var jau būt, ka tie būs reģiona rīcībā, kompetencē. Visām kompetentajām iestādēm ir jāsaņem mūsu vēstule, lai viņi būtu informēti, ka ir šāda situācija, situācija nav pieņemama, un viņiem kaut kas ir jādara, jārīkojas atbilstoši starptautiskām konvencijām un Eiropas Savienības normām. Mēs paturēsim šo lūgumu rakstu atvērtu un nosūtīsim vēstuli Itālijas valdībai ka mums ir visi iemesli pasaulē arī skatīt šo jautājumu un atgādināsim, ka tas notiek Eiropā. Un, kā Marijas kungs teica, tas ir nepieņēmami. Tas, kas, kāda ir attieksme pret eh, cilvēkiem, kuri eh, strādā šo valstu teritorijā un dod labumu valstī un kas ir ieradušies uh, pēc labas gribas un ar vislabākiem nodomiem. Mēs to pateiksim ļoti skaidri. Nākamais lūgunraksts tagad ātrāk. Mēs joprojām pusstundu kavējam 189. Uh, un 240 petīcija, tātad Vaskes Delgado kungs ir šeit, un es gribētu aicināt jūs eh, runāt tagad, iepazīstināt ar eh, būtību trīs vai četras minūtes, jo ātrāk, jo labāk. Paldies! Liels paldies! Gribētu pateikties parlamentam par šo man doto iespēju varu pievienoties priekšsādātāji. Tātad es uh, uzstāšos kopā ar asociācijas priekšsādātāju. Mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk, pēc tam izteiksies arī kolēģis un iepazīstināsim mēs jūs kopā ar šo situāciju, kas daļēji ir saistīta ar arī ar uh, nacionālo policiju un uh, viņi uh, un Valdība ir saņēmusi mūsu pieprasījumu, tomēr um, nepietiekamai laicīgi ir reaģējusi. Ko tad mēs īsti pieprasām no parlamenta? Mēs esam iesūtījuši lūgumrakstu, gribētu, lai tas tiek saraksta, saglabāts atvērts, gribētu, lai jūs vēršaties pie uh, Spānijas, um, Spānijas uh, iestādēm. Uh, Mēs galu galā pārstāvam vairāk nekā 160 tūkstošu darba ņēmēju, un tādēļ ir patiešām ļoti svarīgi, lai šis parlaments ņemtu vērā šo lūgumu rakstu un saglabātu to atvērtu. Tik ir noslēgts četras vienošanās, pēc tam tās netika pilnībā uh, ievērotas uh, Spānijas valdības, uh, iet, tātad no Spānijas valdības puses, tādēļ mēs uh, aicinām šo lūgumu rakstu saglabāt atvērtu un sazināties ar Spānijas valdību, jo um, priekšlikumi no svarīgāko pilsētu vadības un reģioniem, un ir arī jauns likums, kas pavisam nesen 13. novembrī ticis apstiprināts ar uh, milzīgu balsu vairākumu. Šī ta, šī ir tautas likumdošanas iniciatīva nodrošināt algu vienlīdzību policijā, arī reģionos. Var jau būt, ka viņiem ir atšķirīgi darba pienākumi, bet tas jebkurā gadījumā būtu jāpaveic. Un tagad gribētu dot vārdu asociācijas uh, priekšsēdētājiem presidenta, señoras y señores diputados. Sí, perdón, señora presidenta, señores y señores. Priekšsēdētājs kundz, dāmas un kungi, asociācija, kas uh, saucas uh, godīga um, alga politika aizstāv šo um, lūgumu rakstu parlamentā ir atšķirības Spānijas valsts policistu un reģionālo policistu algās, piemēram, Katalonijā un Navarā un citur salīdzinot ar valstu policiju. Ir atšķirības algās, pensijās un tā tad ir algu atšķirība apmēram 30% starp autonomo, eh, starp apgabalu un eh, centrālo policistu algām. Un eh, mēs prasām cilvēka cienīgus apstākļus, un Spānijas deputātu kongresā parlaments nolēma, ka 1992. gada līgums par vienādām algām netiek ievērots un 95. gadā bija paredzēts rīkot sarunas ar uh, policiju un um, civilo gvardi, bet tagad ir atkal prasībā saskaņot uh, policijas algas uh, Oktobrī bija 5000 parakstu savāktu pusotru mēnešu laikā. Tātad eh, rekordlaikā tika eh, savākta iniciatīva parakstīja referendumam par to, lai saskaņotu algas. Tātad, eh, un arī pensijas, tur ir runa par 700 eiro mēnesī, un arī par tūkstošu eiro mēnesī, kas tiek saņemti. Ilgi, ilgā laikā šie noteikumi, ka būtu jāpielieto vienādas algas, nav ņemta vērā. Tātad lūdzu saglabājiet šo lūgumu rakstu atklātu, kamēr nebūs atrasts veids, kā līdzsvarot algu starpību. Un um, šī problēma būtu jāņem vērā tāpat kā visos citos gadījumos algu atšķirība. Mēs uh, nosūtīsim vēstuli Spānijas parlamentam, ka 316 deputāti balsoja par šo likumdošanu un aicināsim uh, viņus uh, īstenot šo likumu. Paldies. Tātad 16% ir dzimuma atšķirības starp algām. Eh, nu, faktiski visām profesijām, doktoriem, ārstiem, juristiem un citiem. Tagad došu vārdu komisijai Stefans Ulsons no Zviedrijas acīm redzot. Paldies, jā, tiešām esmu no Zviedrijas. Um, Mēs eh, noklausījāmies eh, lūgumrakstu un arī lūgumrakstu iesniedzēju un izlasījām arī pašu lūgumrakstu. Un eh, te ir cilvēkiem sajūta, ka viņi tiek diskriminēti, un kā jūs zināt, un kā arī komiteja zina, ir paredzēta arī diskriminācijas definīcija pēc uh, dzimuma pazīmēm un citām. Mēs nesapratām, ka um, te lūguma raksts iesniedzējs runā par diskrimināciju. Te ir runa par to, ka cilvēki dara vienu darbu un nesaņem vienu samaksu. Un, nu, līgumā nav iespēju kaut ko darīt, bet eh, es eh, neredzēju, ka jūs lūdzat mums kaut ko darīt, bet izlabojiet, ja man nav taisnība. Paldies, tā tad arī Korte Rodrīgas. Varbūt vēlēsies komentēt 189. Apmēram tas pats jautājums. Paldies! Par otru lūgumu rakstu tā ir citāda, jo tas ir citāds, jo ir runa par dzimumu diskrimināciju. Mums būtu jāizšķir uh, algas diskriminācija un um, uh, diskriminācija uz dzimumu pamata, kas ir uh, šeit sarežģītāka ne tikai algu ziņā diskriminācija, bet arī segregācija tirgu, uh, sliktākies uh, arī apstākļi uh, attiecībā uz apdrošināšanu. Tās ir divas dažādas problēmas. Paldies! Tagad mēs dzirdējām komisijas atbildi uz abam, abiem šiem lūgumrakstiem, un es gribētu tagad aicināt tos, kas uzstājas Eh, tos, kas uzstājās, ieteikt tieši, ko darīt ar šīm dažādajām pētīcijām. Paldies! Runāšu īsi. Tiešām vienlīdzība un nediskriminācija ir um, Eiropas vērtību pamatā. Mēs redzam, ka ir eh, diskriminācija dzimuma vai rases dēļ, bet eh, ir diskriminācija arī pēc eh, uniformas krāsas, tātad 30% alga atšķirība. Nu, šī diskriminācija, jo nav objektīvu pamatā maksāt eh, vienam policistam mazāk nekā otram. Uh, Eh, Spānija to dara vismaz 30 gadus un eh, nav nekāda pamatojuma, kāpēc policists vai policiste, vai viņi būtu no valsts vai reģionālās policijas, eh, tiktu diskriminēti. Jo <coughs> izrādās, ka tiešām ir nesamērīga šī situācija. Algas e, sēdz visus e, valsts e, izdevumus, bet mēģināsim panākt šo iniciatīvu pēc pret diskrimināciju, ko atbalstīja 550 tūkstoši parakstu. Tātad nu, nav nekāda um, pamatā šeit radīt kaut kādu privileģētu grupu ar uh, lielākām algām. Uh, mēs gribētu aicināt uh, komisiju lietot, pielietot līgumu. Varbūt jūs varētu um, aicināt Spānijas likumdevējs novērst šo diskrimināciju mēs mēģinām panākt šo likumu, bet tagad daži vārdi. Reģionālā policija, Guardija civil un valsts policija ir vajadzīga. Tās eh, nodrošina drošību eh, ne tikai pret noziedzniekiem, bet arī cīnās pret terorismu Eiropas līmenī. Un Viņi tiešām ir apņēmušies eh, un strādā Eiropas labā. Nevar viņus pievilt. Tā, Narta kungs. Es zinu, kad mēs runājam par diskrimināciju. Ja tā ir dzimuma diskriminācija, tad tā ir diskriminācija. Bet, ja vienā iestādē ir sliktāki apstākļi nekā citā, nu, tad tā it kā ne, nemaz diskriminācija ja auga atšķirība, eh, auga atšķirība starp vīriešiem un sievietēm ir diskriminācija, bet ja valsts policijai ir grūtāks un bīstamāks darbs, bet alga mazāka, nu tad mani pārsteidz, ka lūk, šī situācija netiek uzskatīta par diskrimināciju. Ir um, ekonomiskas tiesības, tā tad ir ANO teksts, ka darbs, darbs ir jāapmaksā vienādi bez jebkādas diskriminācijas. Un mūsu parlamentā 316 deputāti no visām partijām, eh, sociālistu partija prasa eh, izmaiņas no 1992. gada, bet neviens eh, tās neievieš Un viņi saka, nu mazāk runāsim, vairāk darīsim. Eh, un eh, tagad vajadzētu izturēties pret šo jautājumu nopietni, un Eiropas parlamentam būtu jānosūta vēstuli Spānijas deputātu kongresam. Tātad, eh, nu, lūgumraksts būtu jāpatur atvērts, vai arī tad šī situācija turpināsies, kā ir no 92. gada. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, eh, Cecīlija. Pirmkārt, eh, paldies lūguma raksta autoriem par to, ka viņi ir šeit un paskaidro problēmu. Mēs esam šo jautājumu apsprieduši un eh, šīs lūguma raksts nav tikai par ekonomisko situāciju, par tiesībām streikot, darbinieku veselību, uh, Nu, par nelaimi šajā komitejā mēs esam pieraduši pie tā, ka komisija mums dod tādas atrunas. Un mani nepārsteidza šis pēdējais gadījums, ka mums e, nav pilnvar neko darīt, bet e, te analizējot situāciju, Mums nav skaidras likumdošanas Eiropas Savienībā, tātad mums šo situāciju vajadzēs e, pētīt, ja mēs gribam pieņemt lēmumu. Un būtu jādomā, kā nodrošināt šīs kolektīvās tiesības, lai mēs varētu izvairīties no trūkumiem regulās un direktīvās, ko mēs pieņemam. Es gribētu ieteikt eh, konstruktīvi paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu un arī apskatīt eh, situāciju Eiropas Savienībā, eh, kas notiek, un tad mēs varētu nosūtīt lūgumu rakstu komitejas vēstuli ar jūsu pārākstu nodarbinātības komisāram, lai viņš pievērš uzmanību šim jautājumam. Paldies! Tā tad, nu, jūs pēdējā runājat, vairāk eh, runātāji nebūs par šo paldies. Paldies eh, lūguma raksta autoriem par to, ka viņi informē par savām prasībām. Tiešām te ir divi lūguma raksti. Um, ehm, par diskrimināciju. Tātad pirmkārt ir eh, diskriminācija starp divām cilvēku grupām, un eh, es gribētu atzīmēt, ka mums ir eh, jāstrādā arī no likumdošanas viedokļa un uh, jāatbrīvojas no dzimumu diskriminācijas, ir 16% algu atšķirības starp eh, dzimumiem. Nu, faktiski iznāk, ka sievietes it kā 70 dienas gadā par velti strādā. Eh, mēs eh, gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka direktīvai būtu jāņem vērā dažādi līguma aspekti, piemēram, direktīvu par vienā, vienāda alga par vienādu darbu, par kārtības spēkiem Spānijā. Ehm, nu, te mēs nevaram runāt par nacionālismu, jo mēs redzam, ka valsts līmenī algu un tiesību pieaugums netiek atzīts Nu, nav ņemts vērā, ka būtu jāvienodo algas. Te nav runas par nacionālismu. Un mēs tagad runājam par um, septiņiem miljoniem eiro, ko mēs uh, prasām, un pašreizējais iekšliet ministrs uh, Um, saka, uh, ka viņš grib izpildīt šīs saistības 13. novembrī. Uh, Spānijas uh, parlaments, deputātu kongress arī tika informēts, bet būtu jāseko šai problēmai. Tātad abus šos lūgumrakstus paturam atvērtus. Uh, rakstām Spānijas kompetentajām iestādēm un atgādinām par Eiropas Savienības eh, rīcības plānu eh, attiecībā uz algu atšķirību starp dzimumiem. Tas ir 189. Eh, lūgumraksts un tāpat arī 240. tiek saglabāts atvērts un rakstīsim Spānijas valdībai Nu, kā daži no jums e, minēja, te ir runa par Eiropas pilsoņu drošību. Un nu, te mēs jau redzam, ka notiek e, tīrā diskriminācija. Es pieņemu, kā lūgumu raksta iesniedzēji tas apmierina Beatrice. E, jā, es piekrītu tam, ko jūs teicāt, bet mums būtu jāatsaucas uz faktu, ka mēs atbalstām šos normatīvos aktus, kas ir pieņemti eh, Spānijā, jo mm, tad eh, būtu juridiska bāze risinājumam, kuras vēl nav. Jā, mums vajadzētu arī vērsties pie parlamenta, tātad vēstuli valdībai un kopiju parlamentam. Tā mēs darīsim. Paldies! tiem, kas ir ieradušies. Jūs esat no policijas abi. Jā, mans tēvs arī strādāja policijā. Un visi jūs arī tur pēdējā rindā ļoti labi. Uh, My father, who died last year, he would have been so proud and so happy. Mans tēvs pagājuši gadu nomira, viņam noteikti būtu ārkārtīgi liels prieks un gods, ka manā sanāksmē ir tik daudz policistu. Liels paldies visiem par to, ka ieradāties un lai jums veiksmīgs brauciens atpakaļ uz Spāniju. Tagad. Now we have. Tagad vēl viens lūgumraksts. 328. lūguma raksts atkal par uh, Policijas konfederāciju, par Eurokop, par sociālajām tiesībām, tiesībām streikošanu un policistu drošību Eiropas Savienībā. Lūguma raksts iesniedzējs ir Āhels Bošhampresios, kurš ir arī klāt un došu viņam vārdu uz četrām minūtēm. Vai to pietiks? Labi. Pavisam ātri. Paldies, priekšādātāji! Labvakar! Kā jūs zināt, Eirokop pārstāv pusmiljonu policistu Eiropā, un tās ir iesniedzis trīs atšķirīgus lūgumrakstus. Un šī komiteja nolēma apvienot šos lūgumrakstus vienā lūgumrakstā, ieskaitot šeit arī tiesības uz streikošanu. Streikošana ir kolektīva tiesības, kas ir daļa arī no darba tiesībām, un Tās ir tikpat svarīgas tiesības kā darba aizsardzība un citas darba tiesības. Mēs eh, vēlamies eh, nodrošināt eh, adaptāciju, bet šai adaptācijai nevajadzētu atņemt um, darbiniekiem tiesības. Mēs esam papētījuši drošības situāciju, mēs esam paskatījušies, kas notiek attiecībā uz uh, tiesībām uz uh, darba aizsardzību, un pastāv ļoti liels atšķirības starp dalībvalstīm. Šis uh, jautājums attiecas arī uz veselības aizsardzību, bet mēs vēlamies arī nodrošināt, lai konkrētas uh, darba nozeres, piemēram, darbinieki, kas strādā jūrā, varētu iegūt īpašu aizsardzību. Daudzās profesijās ir vajadzīga īpaša aizsardzība, piemēram, ķiveres. Neviens, protams, nenoliedz, ka um, celtniecībā darbiniekiem ir vajadzīgi šādi īpaši aizsardzības pasākumi, kā e, ķīveres vai cits aprīkojums. Un, protams, ir jāparedz arī vajadzīgā atpūta. Mēs esam saņēmuši arī komitejas atbildes, un šeit netiek runāts par uh, minimālajām veselības darba aizsardzības prasībām, un, piemēram, policija nav pieminēta otrajā pāntā. Mēs redzam, ka policistīs riskē ar savu dzīvību, un tieši tāpēc mums vajadzētu viņus aizsargāt, jo viņi strādā visu pilsoņu labā. Mums ir vajadzīga īpaša aizsardzība, lai šie uh, riski, ko mēs uzņemamies, būtu pēc iespējas mazāki. Tas eh, nozīmē, piemēram, to, ka mums eh, vajadzētu nodrošināt mācības, vajadzētu arī izmeklēt eh, darba negadījumus tā, lai varētu ieviest korģējošus pasākumus. Eiropas Savienība m, mm, nav m, mm, pašlaik neko daudz paveikusi šajā jomā, tāpēc dalībvalstīm vajadzētu uh, turpināt uh, uh, strādāt. Galu galā uh, situācija Eiropā paliek arvien nedrošāka, un policisti noteikti ies bojā. Gribu šeit atgādināt par to, ka policistiem nav bieži vien bruņu vestes, un tas nozīmē, ka ir tādi negadījumi, kāds notika pavisam nesen, kur policists tika nošāts šī iemesla dēļ. Uh, policisti turpinās tikt ievainoti, viņiem arī uh, būs uh, iespēja saslimt tikai tāpēc, ka viņiem netiks nodrošināti, piemēram, cimdi. Tiesība aktos ir ārkārtīgi daudz neskaidru terminu, un tas nozīmē, ka netiek arī atzīts individuāls aizsardzības aprīkojums policistiem. Ir jāparedz pienākums nodrošināt policistus ar šādu aprīkojumu. Tāpat arī nav pētītas profesionālās slimības, kādas varētu piemest policistiem. Vēlos šeit atgādināt eh, par eh, pāntiem tiesību aktos, piemēram, 28. pāns eh, par pamatiesībām, neierobežo policistu tiesības streikošanu. Tāpat arī ir norādīts, ka policijai tiek atņemtas tiesības streikot, un tas ir skaidrs cilvēktiesību konvencijas sestā panta pārkāpums. Kādai darbinieku grupai nedrīkst atņemt šīs tiesības tikai tāpēc, ka viņi sniedz ārkārtas pakāpojumus. Viņi sniedz pakāpojumus sabiedrībai, un, piemēram, tie, kas sniedz veselības pakāpojumus, arī sniedz ārkārtas pakāpojumus, un arī tiem ir jābūt šīm tiesībām streikot, kaut arī tās var zināmā mērā ierobežot. Policistiem lielākā daļa no šīm tiesībām netiek nodrošinātas, piemēram, Bēļģija, Nīderlande, mm, Itālija, Norvēģija nav ierobežojušas šīs tiesības streikot. Vārda brīvība, pulcēšanās brīvība, tiesības uz informāciju, um, darba koplīguma slēgšana ir tiesības, kas tiek sistemātiski pārkāptas drošības spēkos, piemēram, Portugālē, Īrijā un Spānijā. Katalonijā tiesības uz koplīgumu, piemēram, netiek piešķirtas policistiem. Šie darbinieki veic ļoti nozīmīgu darbu, aizsargājot mūsu pilsoņus, tieši tāpat kā to dara tiesneši, nodokļu inspekcijas, ārsti, kas strādā ārkārtas dienestos, tāpēc nav nekāda pamata šāda veida diskriminācijai. Mm. vajadzētu turpināt mm, veicināt likumdošanas darbu, lai samazinātu atšķirības starp dalībvalstīm un arī pasažpašas eh, dalībvalsts ietvaros, ja runa par pamatiesību aizsardzību. Nedrīkstētu pieļaut diskriminācijas starp Eiropas Savienības pilsoņiem, atkarībā no tā, kurā valstā viņi strādā vai eh, kādā profesijā viņi nodarbojas. Liels paldies par jūsu lūgumu rakstu, liels paldies, ka informējāt mūs par šo situāciju. Tagad došu vārdu Silvijai Finai, kas pārstāv Eiropas komisiju, un viņa atbildēs uz jūsu lūgumu rakstu. Merci, paldies, priekšādātāji! Attiecībā uz tiesībām jūs noteikti zināsiet, ka visi pilsoņi ir vienādi likuma priekšā, ja runa par drošību, uh, darba tiesībām saskaņā ar eh, Eiropas Savienības normām. Ja runa par veselības eh, aizsardzību darbā, policistu tiesības ir iekļautas eh, parastajos noteikumos Eiropas Savienībā, kas attiecas uz drošību darbā. Tātad visas vispārējās darbtiesību normas attiecas uz policistiem, un proti te ir runa par E, pamata direktīvu e, veselības un drošības jautājumos. Jūs šeit norādījāt uz darba devēja veikto riska izvērtējumu. Katrai dalībvalstī ir tiesības e, piemērot tiesību aktus. Protams, pastāv arī nelieli izņēmumi, kas attiecas uz konkrētu uzdevumu veikšanu, kas policistiem ir jādara, lai aizsargātu uh, sabiedrību. Un uh, veselības un drošības pamatdirektīva pārēc, ka darbinieki drīkst atteikties strādāt, ja šī situācija rada risku viņu veselībai. Šāds nosacījums neatiecas uz policistiem, kas uh, bieži vien strādā ļoti bīstamās situācijās. Ņemot vērā to, ka mērķis aptvērt eh, policistus ar eh, šo pamatdirektīvu un no tām izietošajām direktīvām ir izpildīts, tad eh, komisijai nav nekāda nolūka gatavot īpašus tiesību aktus darbiniekiem, kas strādā policijas spēkos. Tagad par jūsu otro punktu - tiesības uz streikošanu. Jūs arī ļoti pareizi norādījāt, ka Līgums izslēdz eh, streikošanas tiesības no Eiropas Savienības kompetences. Jūs arī norādījāt, ka sociālajā hartā 6. pāntā tiek eh, aizsargātas tiesības uz streikošanu, tāpat arī tās ir paredzētas pamatiesību hartā. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir argumentējusi streikošanas eh, tiesību ierobežojumus, atsaucoties uz policistiem, atsaucoties uz uh, sabiedrības drošību, kā arī atsaucoties uz drošības aģentu specifiskiem darba apstākļiem. Šajā gadījumā tās ir dalība valstis, kurām ir jārīkojas, lai izvērtētu situāciju un regulētu visus šos aspektus. Lai neizteiktos pārāk gari, vēlējos precizēt, ka neskatoties uz to visu, Komisija mēģina nodrošināt tiesības, pieņemot, piemēram, sociālo tiesību hartu, kas tika proklamēta 2017. gadā, un šī harta aptver pilnīgi visus darba ņēmējus. Un streikošanas tiesības attiecīgi arī attiecas uz visiem darbiniekiem. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Tagad eh, došu vārdu kolēģiem. Patiešām vēlētos jūs aicināt uh, izteikties tikai vienu minūti, mēģiniet paskatīties arī uz pulksteni, Beatrise. Paldies, priekšādātāji! Mums uh, vajadzētu koncentrēties, jums ir tikai viena minūte. Vai pirmkārt mums vēlreiz atgādināt komisijai, ka um, komisija nav juridiski iestādi, kurai varētu um, interpretēt Eiropas Savienības uh, tiesības, piemēram, pamatiesību hartu. Un tā arī neveic izvērtējumus par um, pieņemtajiem tiesību aktiem. Komisijai ir uh, iniciatīvas tiesības, un tai vajadzētu uzņemties proaktīvu lomu, lai risinātu problēmas, kuras šeit ir izklāstītas. Būtu ļoti labi, ja komisija spēlētu savu lomu. Es esmu aicinājusi komisiju izvērtēt realitāti un izmantot savas pilnveras. Atstājiet šo lūgumrakstu atvērtu. Šis ir ļoti būtisks jautājums. Vajadzētu varbūt nosūtīt vēstules tām dalībvalstīm, valstīm Eh, kuru tiesību akti runā pretī 11. pantam eh, cilvēktiesību deklarācijā, un tāpat arī eh, ir spriedumi par arotbiedrību tiesībām. Komisijai vajadzētu būt aktīvākai, tai vajadzētu koordinēt un atbalstīt dalībvalstu rīcību, jo īpaši, ja mēs redzam, ka Eiropā vairs nav kopējas drošības un aizsardzības. Marijas kungs, vienu minūti. Paldies, priekšādētāji! Es vēlētos pateikties lūgumraksta iesniedzējai. Šis lūgumraksts ir patiešām ļoti svarīgs. Paldies arī Eirokopa asociācijai. Šis temats ir ārkārtīgi svarīgs. Šeit ir runa par īpašiem darbiniekiem, kas veic īpašus uzdevumus paaugstināt riska apstākļos. Tieši tāpēc viņiem ir vajadzīga aizsardzība. Galu galā viņi, veicot savus darba pienākumus, ir pakļauti papildu riskam, daudz lielākam riskam nekā citi darbinieki. Tieši tāpēc viņiem arī ir vajadzīgs šīs eh, bruņu vestes un cita veida aizsarga aprīkojums. Galu galā, ja viņiem nebūs šo um, aizsargu līdzekļu, tad viņi riskēs ne tikai ar savu dzīvību, bet arī mm, pārējo pilsoņu dzīvību. Vajadzētu nodrošināt, lai visi šie tiesību akti tiktu ievēroti un lai policistiem tiktu sniegt šīs tiesības. Tas nozīmē, ka viņi varēs arī daudz labāk aizsargāt mūs. Nevajadzētu būt tā, ka viņi tiek pakļauti vēl papildu riskam. Šeit ir runa par uh, veselību un drošību, un tieši tāpēc mums vajadzētu atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Jo īpaši vēlētos pieminēt arī Grieķiju, kura policistiem bieži vien pat nav bruņu vestas pieejamas. Nārta kungs. Viņš vienmēr izsakās ļoti īsi un konkrēti. Lūdzu, paskatīsimies. Ehm, dāmas un kungi, ehm, lietus un jūra ir galīgi nevajadzīgas lietas, un šķiet, ka komisijas atbildes ir tikpat eh, nevajadzīgas un tukšas. Ja mēs paskatīsimies, cik daudz pozitīvu atbilžu mēs esam saņēmuši uz jautājumiem, mēs te varētu atklāt ko interesantu. Mēs šeit runājam par darba drošības harmonizāciju. Tātad šeit ir runa par darbu, ko cilvēki veic, riskējot ar savām dzīvībām. Ja viss tiks atstāts dalībvalstu ziņā, tad dalībvalstis darīs to, kas tām ienāks prātā. Ja runa par darba drošību, tad harmonizācija ir patiešām vajadzīga. Tagad darīšu ko tādu, ko nekad neesmu darījusi. Ir um, Eiropas aģentūra mm, darba drošības jautājumos. Mums vajadzētu viņus informēt, mums vajadzētu viņiem nosūtīt vēstuli, izklāstot uh, šīs problēmas, uz ko ir norādījusi Eiropas policista konfederācija. Mums vajadzētu viņus lūgt sniegt mums vajadzīgo informāciju un arī praktisko palīdzību. Mums ir jāpiekrīt komisijai. Direktīvas īstenošana un piemērošana, protams, ir dalībvalstu varas iestāžu ziņā. Pol komisija var, protams, viņiem teikt, ka viņiem tas ir jādara, bet mēs nevaram pārmest komisijai, ka direktīva netiek pareizi piemērota. Tās tomēr ir dalībvalstis, kam tas ir jādara. Uh, Šis ir pirmais gadījums, manuprāt, lūgumrakstu komitejā, kur mēs iesaistīsim darba drošības aģentūru. Es uzskatu, ka tas būtu vispareizākais, kā rīkoties. Tad mēs varētu vēlreiz izvērtēt iznākumus, teiksim, pēc kādiem sešiem mēnešiem, un mēs varētu paskatīties, vai ar to pietiek. Vai mēs varētu tā rīkoties? Šķiet, ka visi ir apmierināti, šķiet, ka arī policisti ir apmierināti. Labi. Excellent. And everyone happy? Izcili. Visi ir priecīgi, tad arī šeit liekam punktu. Un ir atlikušas 9 minūtes, pēc 9 minūtēm um, tulki dosies prom, bet mums ir 9 minūtes skatīt pēdējo lūgumrakstu. Būsim efektīvi. Sveicu mūsu vidū Miguel Vicente Nuņes. Lūgumraksta numurs 0419. Lūdzu, jums 5 minūtes maksimums. Merci, madame la présidente. Paldies, eh, priekšādātāji, dāmas un kungi, deputāti. Lūgumraksts, par kuru mēs šeit runājam, attiecas uz darba tiesībām. Tātad ir runa par tā saucamo sociālo tiesību um, sociālajiem džungļiem, bērndārzos, um, ko Eiropas komisija nodrošina saviem darbiniekiem. Šī situācija sākās jau 2004. gadā, kad uh, līguma aģenti tika iekļauti kā darbinieku kategorija. Mēs varējām novērot situācijas pasliktināšanos. Pašlaik tiek piedāvāti ārkārtīgi atšķirīgi darba līgumi šiem darbiniekiem bērnu dārzos. Ir, piemēram, darba līgumi, kas tiek pieņemti saskaņā ar Lus Luksemburgas tiesībām, bet kas tiek pakļauti komisijas darba koplīgumam, tad ir tādi, kas netiek pakļauti darba koplīgumam, tāpat arī ir darba līgumi, kas atšķiras no tā, vai darba devējs ir parlaments vai komisija, un tad ir arī tādi uh, pagaidu darbinieki. Bet ir arī tādi pagaidu darbinieki, kas e, strādā gadiem ilgi, tad tas ir šokējoši. Vajadzētu arī uzsvērt, ka darba apstākļi un atalgojums saskaņā ar šiem atšķirīgiem darba līgumiem nozīmē to, ka um, atšķirības ir pat trīskāršas darba algā, un, protams, tas e, rada ārkārtīgi sliktu sociālo klimatu e, šajos bērndārsos. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tā kā šeit ir runa par regulētu profesiju saskaņā ar Luksemburgas tiesībām, vajadzētu nodrošināt to, lai tiek piemērotas nacionālās tiesības un darba koplīgums. Vēlētos arī norādīt, ka daži līguma darbinieki, kas strādā, ka um, darbinieki bērnu dārzos ir pakļauti arī sociālajiem dempingam. Viņu algas vēl ar vien ir zem kvalificētu darbinieku atalgojumi. Tie ir 2400 eiro saskaņā ar 2018. gada rādītājiem. Vēl kāds punkts par šiem pagaidu darbiniekiem. Kā jūs norādījāt, viņi ļu, strādā ļoti ilgi un ne tikai ļoti ilgi, uh, bet eh, viņi darbojas struktūras ietveros, viņi veic pastāvīgo darbinieku pienākumus. Viņu darba līgumos nav arī norādīts, ko īsti viņi aizstāja. Saskaņā ar Luksemburgas eh, darba tiesībām netiek ievēroti noteikumi attiecībā uz līgumu ilgumu. Kā jau es norādīju, šie darbinieki bieži vien strādā pat vairākus gadus. Šo pagaidu darbinieku situāciju noteikti vajadzētu skatīt saskaņā ar direktīvu 2008.404. Saskaņā ar šo direktīvu ir jāievēro sociālās tiesības, un proti ir jābūt vienādai attieksmei un jānodrošina arī piekļuve pastāvīgai darba vietai. Pastāv tādas ļoti lielas atšķirības starp uh, šiem pastāvīgiem darbiniekiem un pagaidu darbiniekiem. Protams, kā piekļuvai pastāvīgai darba vietai, saskaņā ar 5. un 6. pantu manis minētajā direktīvā netiek uh, īstenota. Komisija ir arī paredzējusi pēc šādiem vairākiem darba gadiem, pēc vairākiem pagaidu līgumiem, komisija ir nolēmusi piedāvāt kontrakta aģenta vietu. Tas nozīmē, ka kā kontrakta aģenti viņi atkal saņems darba līgumu ar ierobežotu darba laiku. Um, kaut arī viņiem būtu tiesības uz pastāvīgu darba līgumu. Un ir pat tādi pagaidu darbinieki, kas aizstāv pagaidu darbiniekus, vai jūs to varat iedomāties? Uh, priekšādātājs kundze, mēs atrodamies patiešām ārkārtīgi dīvainā situācijā. Mēs eh, paļaujamies uz lūgumrakstu komiteju, mēs ceram, ka tā mēģinās vērsties pie komisijas, lai tā risinātu šos ārkārtīgi dīvainos eh, darba noteikumus uzņēmumā, kas darbojas eh, komisijas ietveros. Mēs ceram, ka komiteja darīs visu, kas ir tās spēkos, lai šī diskriminācija tiktu likvidēta. Priekšādātājs kundze, mēs arī pieminējām dzīves dārdzību Luksemburgā, bet tas, protams, ir tāds papildu apstākļs. Priekšādātājs kundze, es gribētu jūs arī norādīt, ka Mums, diemžēl, trūkst laika. Mums eh, tulkojums beigsies pēc trīs minūtēm. Mums ir jāsklāsa komisija, un, protams, mums ir jāsklāsa arī kolēģi, kas ir vēl palikuši zālē. Viena minūte. Nē, nē, jūs jau runājat ilgāk par piecām minūtēm. Es domāju, ka mums ir jādod vārds komisijai, savādāk jūs nesapratīsiet komisijas atbildi. Lūdzu, komisija. Paldies, priekšsādātāji. Vai jūs tagad mani dzirdat? Es, eh, protams, varu izteikties tikai komisijas vārdā, nevis parlamenta vārdā, kas um, ir eh, bērndārs pārvaldnieks. Vajadzētu atcerēties, kas notika vēsturiski 2004. gadā. Tolaik bija darbinieki, kas tika algoti saskaņā ar Luksemburgas tiesībām, un tāpat arī bija uh, Uh, kontrakta aģenti. Bet uh, šiem pirmiem darbiniekiem tika piedāvāts kļūt par kontrakta aģentiem. Daži no viņiem piekrita, daži nē. Un uh, kopš tā laika mēs vairs nepieņemam darbā darbinieku saskaņā ar Luksemburgas tiesībām. Un tā bija šo cilvēku personīgā izvēle. Tāpat arī es vēlos norādīt, ka šie Luksemburgas darbinieki lēnām sāk aiziet pensijā. Tāpat arī vēlos norādīt, ka ir trīs veidu Eh, šādi Luksemburgas darbinieki. Mums ir kontraktaģenti, pastāvīgie darbinieki un pagaidu darbinieki. Ja runa par šiem trīs atšķirīgiem statūtiem, mums, protams, eh, vajadzēja domāt arī par valodu jautājumu. Ir bērni, kas izmanto valodas, kurās nerunā eh, esošie darbinieki. Tāpat arī vajadzēja organizēt kontraktaģentu atlasi uz uh, kuru reaģēja vairāki pagaidu darbinieki. Kontrakta aģenta statusa uh, piedāvātie nosacījumi nav nemaz tik nožēlojami, kā tika aprakstīti, un šķiet, ka viņi ir, neskatoties uz visu, tomēr pievilcīgi darbiniekiem. Tas arī ir viss, jo laika vairs nav daudz. Lielas paldies arī, ka jūs ievērējot uh, mums atvērto laiku. Martēne kungs. Eh, paldies, eh, paldies arī Lūgumaks iesniedzējiem. Man ir tikai viena minūte, bet es eh, mēģināšu pateikt visu būtiskāko minūtes laikā. Es nevēlos atkārtoties. Um, mums uh, ir tādi lūgumraksti, kur um, tiek nosodītas institūcijas, tiek teikts, ka institūcijas nedara to, ko tām vajadzētu darīt. Šeit ir vēl viens tāds nožēlojums gadījums. Uh, Rēģēšu uz komisijas teikto. Vienalga, kāda izvēle tika izdarīta tolaik, jūs neatbildējāt uz šo jautājumu par algas diskrimināciju. Galu galā šeit ir runa par uh, alg algotajiem, kas tiek algoti absolūti neatbilstoši tiesību aktiem. Uh, Vēlējos eh, norādīt, ka attieksmē pret algotiem darbiniekiem vajadzētu būt vienodai, vienādai saskaņā ar, arī ar tiesas teikto. Atsaukšos uz jūsu piezīmi. Jūs eh, nevarat eh, aizstāt visus pagaidu darbiniekus, vai tāpēc, ka struktūrāli iemeslu dēļ ne visi darbinieki runā vajadzīgajās valodās. Bet vai tad komisijai nav pienākuma um, apmācīt uh, savus darbiniekus? Ja ir uh, vajadzīgas jaunas valodas, varbūt vajadzētu apmācīt šos uh, darbiniekus. Šādā veidā jums uh, būtu daudz lielāka elastība. Vēlos arī norādīt, ka parlamentam, kas uh, pārvalda bērnu dārzus, um, vajadzētu atcerēties, ka Strasbūrā arī notiek tas pats, ļaunprātīgi tiek izmantots uh, terminētā darba līguma status. Es eh, redzu, ka pat institūcijas eh, ignorē visu eh, fiskālas optimizācijas dēļ. Komisija ir izvēlējusies šeit pavilkt algas uz leju, lai ietaupītu. Tieši par to šeit ir runa, un es ceru, ka lūgumraksts paliks atvērts un ka pavisam ātri mēs radīsim risinājumu, tā lai pieliktu punktu šai nelegālajai praksē. Vēlreiz trīsreiz pasvērt, pasvītošu vārdu nelegālajai. Thank you. And we, uh, well, it's you and me